jo es gribēju šodien izteikt apsveikums Spāņu kolēģiem. Ar to, ka ir uzvarēts pasaules čempionu tituls, nu labi, tā nav mūsu atbildības joma, labi, Nīderlandieši arī cienījās, cienīja cīnījās, vācieši nebija tik veiksmīgi, eh, spēlēja labi, bet rezultāts nebija tāds, kā vēlējās, bet nu ik pēc pāris gadiem ir jauna iespēja. Labi, līdz ar to sāksim šīs dienas darbu. Īpaši es gribētu sveikt viesi, proti Ungārijas Nacionālās attīstības ministru uh, eh, Tomāša Felegī. Viņš ir mūsu starpā sirsnīgi sveicam. Viņš vēlas uh, paskatīties, kā mēs strādājam, jo uh, Ungārija ir nākamā valsts, kas pārņems prezidentūru un līdz ar to arī var jau sveikt eh, Bēļģijas ministrs, kas šodien mūsu rīcībā Jean-Claude Marcour kungu un Benoārs Reksa kungu. Sirsnīgi sveicam viņus abus. Un ar viņiem arī tūlīt varēsim aprunāties. Un tagad vēl jautāšu, vai jums ir kāds piebildes pie darba kārtības? Nav. Tad arī varam ķerties uzreiz pie pirmā darba kārtības punkta. Proti ar abiem ministriem, kurus es sirsnīgi sveicu, kuriem es vēlu veiksmi Beļģijas prezentūras darbā. Nav viegls laiks prezentūrai Beļģijai, kad viens mēnesis atkrīt atvaļinājumu sakarā, bet esmu pārliecināts, ka mēs labi strādāsim kopā, jo septembrī, oktobrā būs uh, vairāki lieli sarežģīti dokumenti skatām mums kopā, un tāpēc gribētu jūs sirsnīgi šeit sveikt. Un došu jums abiem tūlīņu vārdu, kādā secībā jūs sāksiet, vai Rekskungs, nu tad Markūrkungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ar lielu prieku esmu jūsu vidū šodien Un es gribēju tikai uh, teikt, ka tas ir tāds īpašs gandarījums man, jo pirms gada, kā Eiropas parlamentārietis 14. jūlijā, un šodien 12. es vēl biju Eiropas uh, parlamenta deputāts un vēl devos uz uh, Strasbūru. Bet man, es atteicos no šī ļoti nozīmīgā posteņa no Eiropas uh, parlamenta deputāta darba veikšanas. Uh, jo man uzticēja vicepremjerministra posteni Valonijā, Franču kopienā, un līdz ar to es to pieņēmu. Es vienmēr ļoti uzmanīgi raugos arī uz to, kas notiek uh, Eiropā. Manā skatījumā ir ļoti, ļoti nozīmīgi, un esmu ļoti gandarīts būt jūsu vidū šodien. Domāju, ka Eiropas parlaments it īpaši Lisabonas līguma ietvaros uh, ir arī ļoti nozīmīgs. Un, protams, šodien arī atklājam visu to lielo nozīmi, kāda ir parlamentam piekritusi līgumam stājoties spēkā. Un es esmu tagad ministrs federāls valsts daļā. Un ar visu uh, iespējamo sadarbību darbosimies mēs kopā ar eh, Cereks kungu esam reģionālajie ministri, bet mēs prezentējam federālas valsts kopumu. Mēs kā ministri prezentējam Beļģiju un esam jūs priekšā un ne tikai kā ministri, bet arī eh, šādā funkcijā uzstājamies un eh, maza valsts, kāda ir Beļģija, tā ir jāstiprina kontakti. Un kā priekšsēdētājs teica, partija Um, pirms pāris brīdiem, varbūt, ka Beļģijai nav federālas valdības, kas ir, nu, pilnā uh, spēkā no jauna iecelta, bet, nu, vēl ir valdība, kas pilda savus uzņa, uzdevumus, bet, nu, mēs esam pārliecināti par to, ka Beļģijas prezidentūra uh, tiks pilnībā veikta 2010. gada otrajā semestrī, un katrā gadījumā kopā ar jums mēs vēlamies strādāt pēc iespējas labāk. Un mēs esam parlamenta rīcībā katrā brīdī, kad parlaments domās, ka tas ir nepieciešams šī semestra laikā. Uh, ja vien būs kāda vēlme jūsu komitejās tikties ar mani, vai varētu diskutēt vai ar mani, vai ar maniem kolēģiem. Un uh, diskutēt dažādas punktus, tad ar lielu prieku atbildēšu jūsu konkrētos jautājumus. Un es uh, gribētu uzreiz turpināt, domāju, ka jūs visi jau uh, zinat, kāds ir Bēļģijas prezidentūras uh, prioritātes, un tā kā mēs esam vairāki, tad, nu, es eh, drīzāk negribētu tādu garu runu rasīt, bet, ja jūs atļausiet, tad es tieši gribētu pievērsties būtiskākajam. Beļģijas prezidentūra Eiropas Savienībā būs, eh, eh, būs apņēmīgi darboties spējīga, un visu notiks, noteiks arī stratēģija 2020. Uh, gadam tas būs uh, prioritārs punkts. Par prioritātēm runājot, tā ir rūpniecības politika globalizācijas ērā, un priekšsēdētāja kungs atļaujiet arī vācu valodā iztulkotu dokumentu, to vēlos jums pasniegt, tas ir pētījums par rūpniecības politiku, kas būtu ilgspējīga Eiropas Savienībā. Tātad atļaujiet sēdes sākumā jums nodot šo dokumentu. Viņš, nu, burtiski nāk no drukātavas, tas ir Beļģijas tries nacionālajās valodās vācu, flāmu un franču valodā kā arī tulkojums angļu valodā ir pieejams, lai, nu, patiesi katrs varētu to saprast. Es ceru, ka šis elements, kuru jums tagad uh, dodu, ka tas uh, visiem jūsu uh, komitejas deputātiem ļaus labāk iepazīties ar mūsu prioritātēm, ar šo rūpniecības politiku, globalizācijas ērā un ilgspējīgu attīstību. Manā skatījumā tā ir tā atsauce, uz kuru vērsīsimies un pievērsīsimies mūsu darbos. Mēs esam pārliecināti, ka Eiropas ekonomika ir un tai jāpaliek uh, rūpnieciskai. Mm, spēcīga rūpnieciskā bāze. Uh, integrē arī cilvēcisko uh, dimensiju. Tā jābūt ilgspējīgai, tādā plašā iztvarē, ne tikai, uh, kā, teiksim, bāžas vai noteikumi. Tā drīzāk ir uh, jāvērtē kā ilgspējīgas uh, politikas, uh, piemēra izpausme. Es domāju, ka šī ilgspējīgā uh, komponente ietver arī uh, vides un sociālo sektoru. Un līdz ar to tas, tas nav visbriesmas, bet iespējas. Tā ir jāintegrē arī sociāla uh, dimensija, jo rūpniecība balstās uz cilvēka darba. Un pārveidošana, kādā notiek, kādā pat atrodas rūpniecība visā pasaulē, nevar bez šī elementa iztikt. Tā integrē sevi inovāciju kā uh, konkurētspējas uh, trumpi globalizācijas laikmetē. Beļģijas galvenā prioritāte ir uh, transversāla un spēcinoša, un tā sastāv sekojošā apstāklī. Eiropas Savienības konkurētspēju spēcināt ar rūpniecības politiku, kas būtu ilgtspējīga, uh, ievērojot uh, mazos vidējos uzņēmumus un balstoties arī uz inovāciju un tiem instrumentiem, kas ir pierādījuši to efektivitāti šajās divās jomās, uh, īpaši kā klasterpolitika. Šajā kontekstē mēs esam nākošo dienu uh, laikā, proti 14. un 15. jūlijā, sasaukuši neformālo rūpniecības padomi tā notiks divos, divos virzienos. No vienas puses rūpniecības politika globalizācijas laikā un inovācija rūpnieciskajā dimensijā. Inovācija būs arī izskatīta kopējā sesijā ar zinātnes un rūpniecības ministru dalību. Šeit tieši šis inovācijas transversālais raksturs tiks īpaši izcels. 2. jūlijā sākām strādāt Beļģijas uh, prezidentūras ietvaros, un man liekas, ka ļoti nozīmīgi bija arī tas, ka uh, ekonomikas un sociālo lietu arī sēde veltīta šiem tematiem. Beļģijas uh, iestādes tāda kā ekonomiskā padome un ekonomiska sociālā padome Valonijā, uh, Briseles pilsētā un Flāmu uh, valsts daļā ir kopā uh, uh, izteikuši vēlmes. Un būsim ļoti vērīgi, lai tas, ko jūs sagaidat, un tas, ko no mums sagaida, tiktu arī piepildīts ar saturu. Līdz ar to tas ir saistīts arī ar pieeju finansējumam pētniecībai un inovācijām. Arī klasteru politikas īstenošana Eiropā, kā arī ne, tehnolo, ne tikai tehnoloģiskas politikas īstenošana, bet arī indikātoru izveida uh, lai varētu gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi novērtēt attīstību. Mēs atbalstam arī tādu horizontālu pieeju rūpniecības politikai, kā arī sektoru politikai, sektoru pieeju politikai, jo sektoros ir dažādi specifiski jautājumi skatām. Daži ir skatām nacionālā līmenī, kā dažas dalība valsts to lēks. Uh, bet mēs esam pārliecināti, ka liela rūpniecības uzņēmuma starptautiskā komponente arī pieprasa Eiropas kopēju pieeju šajā īpašajā sadaļā. Uh, Žurkēnkungs uh, no uh, Solvei un arī Arcelor Mitāl uzņēmuma pārstāviekie uh, paudīs savu viedokli mūsu neformālo sēžu laukā. Būs arī citas tēmas, par kurām runāsim. Rūpniecības uh, Uh, un konkrēta spējas padomas laikā. Ļoti nozīmīgi ir arī uh, publiskas uh, diskusijas un attīstība. Krīze to parādīja, jo komisija ir arī uh, publicējusi vairākus paziņojumus, kas tieši vai netieši skar uh, Uh, valsts iestāžu uh, nozīmi. Un, protams, arī Eiropas Savienības īpašo lomu, kas uh, sastāv tajā apstākļī, ka tiek izveidots ietvars uh, rūpniecības politikai. Es atsaukšos, piemēram, uz uh, paziņojumu par uh, valsts iepirkumu pirms komercializācijas. Es domāju, ka šim jautājumam vajadzētu tikt skatītam caurskatāmā veidā. Uh, koordinācija starp dažādajiem līmeņiem ir ārkārtīgi nozīmīga. Tas skar, piemēram, labākās prakses apmaiņu, un šī koordinācija ir ļoti būtiska, lai uh, politika tiktu veidot tādā ļoti veiksmīgā veidā, un lai tā ietver sevi arī uh, inovāciju politika. Nākošais jautājums - ekonomikas uh, zaļāka kļūšana. Uh, Tas ietver sevī, piemēram, izaicinājums, kas skar energoapgādes jautājums. Septembra vidū spā pilsētā būs konferences tam veltīt, un mēs ceram, ka šādā veidā dosim mūsu ieguldījumu zaļās tehnoloģijas attīstībai. Ir skaidrs, ka mūsu pārdoma burtiski centrālais o, punkts ir šīs pārdomas. Nākošais. Rūpniecības pārveide. Mēs esam strādājuši ar dažādiem pētniekiem, zinātniekiem kopā, un rezultāti būs pieejami Beļģijas prezidentūras uh, tiešsaistes vietnē. Pietnieki ir strādājuši, lai nospraustu tos un identificētu tos izaicinājumus, ar kuriem saskaņamies. Uh, vairāk ļoti būtiski paziņojumi būs uh, mm, uzņēmumu sadaļā, lai uh, mazie vidēji uzņēmumi varētu labāk uh, izmantot pētījumu, lai mēs koherenti varētu pievērsties dažādu politiku iesaistī. Viena lieta paliek pilnīgi skaidra. Ir jāiesaista sociālie partneri visplašākajā iespējamajā veidā, kā arī visas puses, kas var dot ieguldījumu Eiropas rūpniecības politikas izveidē. Lai to panāktu, mēs uh, Serang pilsētā netālu no Jēžas novembra vidū sacauksim konferenci. Un noslēgumā es vēlos ļoti nozīmīgu punktu pieminēt, tas ir manā skatījumā īpaši uh, nozīmīgs, tie mazie vidēji uzņēmumi. Tos skar krīze, vairāk 180 tūkstoši uzņēmumu Eiropā ir slēguši to durvis. Uh, uh, pagājušo gadu laikā. Lielie uzņēmumi ir labāk pastāvējuši un bieži vien um, tie ir veikuši tāds ļoti nozīmīgs uh, restruktūrizācijas, pārstruktūrēšanas uh, pasākums. Bet um, bieži vien viņu pastāvīšana ir bijusi uh, pārnesta uz uh, strādnieku un darbinieku arī apakš uh, uzņēmēju pleciem. Uh, Pat laban eh, MVU eh, dod 70% eh, nodarbinātības un arī NKI ievietā. Mēs tam pievērsīsim būtisku uzmanību un small business act tiks veicināts. Pievērsīsimies finansējumam, kā arī inovācijām un arī integrācijas jautājumiem. Bez tam arī skatīsim, kā komisija ir uh, komunicējusi par uh, klasterpolitiku. politiku. Mēs būsim atvērti uh, attiecībā uz visiem pašiniciatīvas ziņojumiem par uh, mans minētajiem tenā, tematiem. Un es arī atgādināšu, kā parlamentu un parlamenta deputātus iesaistīšu mūsu iniciatīvās. Un paldies jums par uzmanību. Sirsnīgs paldies, ministra kungs. Tad tūlīt dosim arī vārdu Cereks kungam. Un tad pēc tam būs kolēģiem iespēja uzdot jautājumus, izteikt komentārus. Mums jāizmanto savs laiks ļoti efektīvi šodien, lūdzu. Monsieur le Président, euh, Mesdames, Messieurs les, les députés, donc euh, tout. Dāmas un kungi deputāti, paldies, paldies par to, ka esmu, ka man ir iespēja būt šeit un ka varu jūs iepazīstināt ar uh, prioritātēm, kādas būs Beļģijas uh, programmai pētniecības jomā. Lai izkļūtu no krīzes eh, un saglabātu eh, mūsu sociālo modeli, Eiropai ir jāpievērš jaunam izaugsmas eh, tipam veidam. Tā dzinējspēks būs zinātība un inovācija un mazāk un mazāk izsīkstošo dabas resursu uh, eksploatāciju un izmantošanu. Beļģijas prezidentūra strādās šādā izpratnē un perspektīvā. Un beidos viss iespējamos tilts starp pētniecību, inovāciju un augstāko izglītību, lai attīstītu mūsu Eiropas pētniecības potenciālu un labāk pārveidotu eh, ekonomikas eh, iespējas o, un radīt darba vietas. Mēs vēlamies eh, šīs prezidentūras laikā strādāt ļoti strikti un e, ļoti pragmatiski taču arī uh, spraust augstus mērķus pētniecības Eiropā, lai tie, tā, tie būtu integrētāk un arī vairāk kopienas ideja atbilstoši. Lai to sasniegt, mums ir jāizmanto pilnā apmērā visas iespējas, kādas mums dod Lisabonas līgums, kā arī jāveicina konverģences. Proti jāveido saikne starp uh, nacionālo un reģionālo politiku, kā arī to, ko uh, nosaka Eiropas Savienība. Lisabonas līguma pielietošana, mans kolēģis arī atbildēja, Tas ir arī pievērsties parlamenta uh, lomai un respektēt caurskatāmību un sadarbību šai jomā. Kā arī, protams, uh, aktīvi uh, turpinot agrāko prezidentūru aizsākto darbu. Tātad kādi tad ir tie lielie temati, pie kuriem mēs strādāsim šīs prezidentūras laikā? Sākumā jāsaka, ka a, tā būs stratēģija Eiropai 2020. gadam. A, nākošo semestra laikā nebūs tādu ļoti plašu likumdošanas normatīvo aktu zinātnes. A, Uh, jomā izņemot uh, daž vairākus starptautiskus līgumus. Spānijas prezidentūras laikā bonus jautājums un gmes jautājumi ir praktiski no, uh, nonākuši pie likumdošanas procesa beigām. Bet Beļģijas prezidentūras darba kārtībā ir um, daudzi nozīmīgi temati, no kuriem stratēģija Eiropai 2020 ir būtiskākais, kā arī Eiropa padoma un uh, tās sagatavošana 2010. gada decembrī. Tur tiks skatīt zinātnes attīstības un inovācijas jautājumu. Tā ir iespēja, kas mums ir jāizmanto, jo ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas Savienības padomu aktīvi strādā, lai uh, veiktu pārvaldību un konsolidētu budžets, bet tikpat nozīmīgi ir fiksēt prioritātes un ka ir pilnīgi skaidrs, kāda ir arī rīcības spēja tajās jomās, kādas ir perspektīvas izaugsme un izaugsme skatot to vidējā un ilgtermiņā. Ir pilnīgi skaidrs investīcija jautājumā, kas ir veicam pētniecībā, attīstībā un inovācijā. Un inovācijā šeit es domāju tādu plašāku skatījumu, arī sociālo inovāciju un arī vidas inovāciju. Tātad mēs vēlamies ļoti skaidru vēstījumu dot par pētniecību un inovāciju uh, Eiropas Savienības uh, padomei. Un bez tam mēs vēlamies arī, un es atgādināšu to, ka šis vēstījums būs kopējs un kopējs visai pētniecības, visam pētniecības sektoram un rūpniecības sektoram. Un tādēļ mūsu neformālā konkurētspējas sēde, kas notiks šonadēļ, tā būs veltīta ne tikai rūpniecībai un pētniecībai, bet arī kopējam uh, tematam. Tas notiks šeit Briselē un uh, Tā nosaukums būs rūpniecība pētniecība un kopā izskatīs inovācijas jautājums. Šai kontekstā, neskatoties arī uz diskusijām, kādas ir bija Eiropas Savienības padomē un kādas ir paredzētas okt oktobra līdz decembrim, ir absolūti nepieciešams un nozīmīgi, lai komisija septembrī um, šajā gadā, kā tā jau ir paziņojusi, īstenotu pētniecības un inovācijas plāna publiskošanu. Tas ir solīts, to sagaidām. Tas mums atļaus pirmo viedokļu apmaiņu un nu, ļaus mums sagatavoties labāk padomē, kas būs 12. oktobrī, kā arī 26. novembrī. To secinājumi būs savukārt ļoti nozīmīgi. Un uh, neiesaistījos iepriekš uh, diskusijās, bet uzsvēršu to, ka tas, tas vēstījums, kādu mēs gribam dot Eiropas Savienības padomē, ir uh, skatāms divos līmeņos. No vienas puses tas ir politisks vēstījums, un šo politisko vēstījumu varētu sadalīt trīs uh, daļās. Pirmkārt, atkal apstiprināt to, cik nozīmīgs ir it īpaši arī krīzes laikā atbalstīt inovācijas un pētniecību Tie, tis ir šis izaicinājums sasniegt 3% finansējumu, un tam ir jātiek saglabātam, tam ir jāmolabzē mūsu spēku. No 2008 līdz 2008 gadam, tas ir tas periods, par kuru mums ir pieejama pēdējā statistika, mēs redzam, ka 18 dalību valsts no 27 ir palielinājušas pētniecības un attīstības finansējumu, bet šie 3% tie, tos jāpapildina ar kvalitatīvāku pieeju, proti uh, rezultātiem un rezultātu mērķiem ir jābūt pamandītiem ar papildu indikatoriem. Otrakārt, labāk ir uh, jāartikulē par pētniecību un uh, to jādara ekonomikas un sociālā jomā, kā arī jāspēcina inovācija. Tres, treškārt, nepieciešama konverģence starp uh, Eiropas Savienības un dalību valstu uh, pētniecības politikām. Un no otras puses mēs ļoti uzmanīgi raucīsimies, lai starp ministriem tiktu sasniegta vienošanās par konkrētiem jautājumiem, un tos ietversim plānā. Mēs vēlamies, lai tas tiktu īstenots un tas notiktu kā prioritāte. Otrs lielais jautājums mūsu uh, pētniecībā, tā ir Eiropas pētniecības telpa, un šeit ir vairākas iniciatīvas paredzētas Beļģijas prezidentūras laikā šajā ietvaru. It īpaši konference par pētnieku mobilitāti, konference par kopējo programmēšanu, tas ir Valonijas uh, reģiona uh, iniciatīvas. Uh, apstiprinājums, kā arī konference par universitāšu lomu un pētniecības centru lomu Eiropas uh, pētniecības telpas kontekstā. Jūs visi zinat, kāds ir šis uh, mērķis, proti mēģināt novērst uh, to, ka dalību valstu vidū pastāv tādas tā kā pārklājuma sfēras. Mēs saskaramies visi ar lieliem izaicinājumiem un Eiropai jāspēj tiem pretoties. Un šajā mm, izpratnē uh, Darbs tikai sākas um, pie šīm četrām nozīmīgākajām tēmām. Beļģijas prezidentūra koncentrēs uh, centienus visvairāk uz ietvaru nosacījumiem šai kopējai programmēšanai. Nākošā semestra laikā komisija prezentēs uh, septītās ietvaru programmas uh, izvērtējumu, kā arī uh, Zinātniskās sadarbības fórums un tehniskās sadarbības fórums prezentēs viņu pētījumus. Līdz ar to būs mums pieejami secinājumi par Eiropas pētniecības telpu tajā kopumā, un mūsu formālajā padomē es ar šiem secinājumiem uzstāšos 28. novembrī. Novembrī uh, mēs turpināsim arī pilotu uh, projektus kopā uh, ar Indiju. Uh, par um, izaicinājumu, kas ir saistīti ar ūdeni, ūdens apgādi, lai vislabākā veidā varētu uh, apvienot dalību valstu un Eiropas Savienības resursus un arī zināšanas. Tā sadarbībā ar Indiju. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi deputāti. Jāuzsver tas, ka jūsu parlaments ir paudis bāžas par vienkāršošanas uh, jautājumu. Daži pētnieki vairāk nekā pusi no viņu laika velta tam, lai aizpildītu dokumentus vai aptaujas lapu, lapas. Arī reģioniem šī vienkāršošana ir absolūti nepieciešama, jo reģioni ir bieži vien tie um, līmeņi, kas ir vistuvāk izpildītājiem, arī pētniekiem, universitātēm vai arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Un vēl ir nepieciešams, lai šīs programmas būtu pieejamas. Jo mēs zinām, ka rūpniecības e, iesaisti ir samazinājusies, it īpaši EMVU vidū, un šis fenomens skar arī universitātes. Vienkāršošana ir arī nepieciešama, lai e, sasniegtu sinerģijas efektu starp finanšu projektiem veltītiem pētniecībai un tiem, kas ir saistīti ar struktūra fondu izmantošanu. Šai izpratnē es patiesi vēlos sadarboties ar Eiropas parlamentu, risinot šos jautājumus, arī citus, protams. Un tas ir iemesls, kādēļ mēs aicinam ITRE komisiju, komitejas priekšsēdētāju piedalīties uh, mūsu, neforma, uh, mūsu sēdēs, kuros, neformālajās sēdēs, kurās vienkāršošana būs arī darba kārtībā. Pagājušā gada maijā Komisija balsto, kom, padomu, balstoties uz komisijas paziņojumu, apstiprināja šo vienkāršošanas uh, programmu attiecībā uz uh, ietvaru programmu. Komisija papildināja tās paziņojumu ar priekšlikumiem, kas ir ļoti konkrēti un ir vērsti uz uh, finanšu ietvaru pārskatu, kā arī ar tā saukto relatīvo priekšlikumu, tas skar akceptējumās kļūdas uh, robežas. Beļģijas prezentūra mēģinās pēc iespējas tālāk pavirzīties šajā vienkāršošanas uh, jautājumā. Uh, ir tā, ka pētniekiem un uh, uzticībai tiem ir jābūt sabalansētai ar uh, kontroli attiecībā uz uh, valsts naudas iztērēšanu. Uh, Viens no jautājumiem, par kuriem vēlamies, ar kuriem vēlamies strādāt, ir uh, izmaksas un to saistība ar rezultātiem. Un būtībā ir jāzina, par kādiem rezultātiem mēs runājam, jo pētniecība bieži vien uh, ietver sevī daļu riska un arī, zinām, daļu nedrošības. Ir arī citi jautājumi, vesela kārta citu jautājumu, kuriem pievērsīsimies Beļģijas prezidentūras ietvaros. Mm, kosmos, uh, kosmos jautājumiem veltīt sēd būs uh, uh, sasaukta, jo mēs šajā jautājumā strādājam kosmosa izpētnēms, kosmosa un drošība reģionālā dimensija arī būs redzama mūsu problēmās, arī ilgspējīga attīstība ar šiem jautājumiem saskarsimies daudzos un dažādos tematos, jo tā atkārtojas stratēģijā 2020, kā arī um, uh, pētniecības inovācijas plāmā un arī kopējās uh, programmēšanas prioritātēs. Tas būs ne tikai visos jautājumos atklājamais kopējais punkts, bet, piemēram, arī set plāns. Tas ir strateģisks plāns, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas Savienību un uh, dalībvalstiem uh, attiecībā uz enerģētiskajām tehnoloģijām, kā arī ogļu labāks izmantošanas jautājumiem. Un būs arī galotni tikšanās par enerģētiskiem jautājumiem. Tāpēc būs, būs konference par jūras jautājumiem, par biodaudzveidību. Tā būs Beļģijas prezidentūras laikā organizēta. Uh, Dāmas un kungi deputāti ir arī citi jautājumi, bet jāsaka tas, ka bieži vien uh, tie vājie punkti, kas ir Eiropā, tiek bieži stigmatizēti. Mūsu vājie punkti ir labi zinām. Tā ir uh, fragmentācija, sadalījums, nevajadzīga konkurence starp valstīm, pētnieku trūkums un um, kvalificētu personāla trūkums, nav arī pietiekam daudz riska kapitāla, kā arī trūkumu Uh, patentu jomā. Tas viss ir skaidrs, un šeit mēs arī mēģināsim dot mūsu ieguldījumu šo jautājumu risinājumā nākošo sešu mēnešu laikā. Bet es domāju, ka Eiropiešiem ir jābūt pārliecinātākiem un varbūt arī lepnākiem par to, kas ir tāds ļoti būtisks un spēcīgs mūsu, mūsu uh, rīcībā. Mēs esam atklāti uh, sadarbībai uh, ar uh, dažādiem partneriem. Mēs esam ģeopolitiska telpa, kas ir visprasīgākā vides un klimata jautājumos, un mēs esam pirmajā vietā uh, sadarbības jomā attīstībā, ietvarot mūsu spējas augstākās uh, izglītības jomā un pētniecībā. Mēs arī esam tā telpa, kas visvairāk investē tās uh, kultūras un lingvistiskajā daudzveidībā. Uh, kā arī uh, vēsturiskā mantojuma attīstībā. Varbūt mums ir nepieciešams vairāk pārliecības par mūsu spēcīgākiem punktiem. Tas mums ļaus pārvarēt uh, vājos punktus, un Eiropa ir uh, lielākā telpa, lai mainītos, lai pārvarētu uh, riskus, un es esmu pārliecināts, ka, lai izkļūtu no krīzes, uh, ne tikai lēmumu pieņēmējiem jāpārliecina, bet arī publiskajiem viedokļiem jāmainās. Un īpaši nozīme ir jaunajiem sabiedrības locekļiem. Šajā punktā, un kā arī daudzos citos, ir skaidrs, ka mēs kopā varam šos izaicinājumus pārvarēt. Paldies! Sisnieks, paldies, ministra kungs! Bye bye abiem ministriem es, protams, pateicos. E, tagad ir 12 pieteikušies runāt. Ja katrs grib runāt, nu tad minūte katram. Lūdzu, tātad ievērot šo ierobežojumu. Skatīsimies uz pulksteni, un es arī būšu diezgan stingrs, jo pretējā gadījumā mums vienkārši nepaspēs. Ja mums ir vairāk viesu šodien, citādāk tie pārējie netiks pievārdi. E, e, Fan Bremca kundze rādīs mums labu piemēru. Jā, nu es centīšos tiešām e, cik varēdam, bet ministrs, e, bet mini, e, minūti ļoti maz, protams. Paldies ministriem par klātbūtni, arī Beļģijas prezidentūrā. Esmu ļoti priecīgi, ka reģionāla lieta ministri šeit ieradušies. Un tagad par rūpniecības politiku. Ministrs Mankūrs to diezgan detalizēti apskatīja, bet arī premjeras Letārms savā runā Strasbūrā pagājušajā nedēļā to īpaši uzsver. Un tas man šķiet lieliski, arī es neticu, e, ka sabiedrība var būt spēcīga bez spēcīgas rūpniecības. Tāpēc es domāju, ka jūs saņemsiet no mums skaidru atbalstu. Bet te nu ir jautājums, kas tad ir, š, būs šīs, kur slēpšies šis mūsu rūpniecības spēks. Un šajā kontekstā jautājums. Tas saistīts ar visu šo vidas dosieju. Manuprāt, spēcīga rūpniecība labi iet roku rokā ar spēcīgu klimatu politiku, vai, sacīšu vēl skaidrāk, spēcīgā klimatu politika ir eh, arī nozīmīgs atbalsts rūpniecībai. Tātad Ko jūs par to sacīt eh, savas padomus prezidentūras uh, kontekstā? Jums jau nav daudz laiks. Paldies, kolēģis Lamberts. Paldies, es sveicu arī uh, Beļģijas pārstāvis. Jūs zinat, kā parlaments darbojat, darbojas. Mēs piekrītam, ka ir nepieciešama rūpniecības uh, politika, un tas nebūs iespējams bez solīdas rūpniecības. Jūs teicāt, ka jāliek uzsvars uz. Uh, Konkrētspēja. Bet ko tas nozīmē? Kompetētspēja, konkrētspēja uh, nevis uh, attiecībā uz izmaksām, jo tur zaudēsim, bet par vērtību, ko esam spējīgi radīt. Un šeit ir jautājums par enerģētisko efektivitāti un arī, Sedriks kungs, jūs teicāt, ka tā ir rūpniecība, kas um, balstās uh, mazāk un mazāk uz uh, izsīkstošo resursu uh, izmantošanu. Tādēļ divi precīzi jautājumi. Pirmkārt, ir uzņēmumi šodien, kas uh, visu laiku sūdzas par to mīnus 20% emisiju. Tas jau pa daudz, mums jau pārāk sarežģīta grīta ir, tas ir ļoti sarežģīti konkurēt. Uh, Bet tajā pašā laikā ir lieli Eiropas Savienības uzņēmumi, piemēram, Siemens un mazi etapu malē, kas saka, ir jā, nepieciešama ambiciozi mērķi. Mīnus 30 ir minimums. Bez tā mēs neradām tirgu. Ko jūs atbildēsiet? Un priekšsēdētāj, kungs, pēdējais jautājums, ko jūs sakat par to, ka Arcelor metālu uzņēmums 1,2-1,3 miljārdus kā ieguvumus un apjomu nosprauž savos, savos darba plānos nākošajam laikam. Paldies, Guķeres kundze, tagad lūdzu jums tiek dots vārds. mazliet eh, vīlos par kaut ko, kas attiec uz varbūt formulēm, bet arī uz otras puses uz realitāti. Septītā ietver programma eh, veidojas tā, ka eh, tā finansējuma sējam galvenokārt lielie uzņēmumi. Ja ir 3,3 miljārdu budžets, tad lielie uzņēmumi būs tie, kas to saņem. Eh, deputātiem būtu jāzina, kas tad īsti saņem šo naudu tiešām tā reāli. Eh, bieži šeit tiek pieņemt lēmumu, kas ir klājā pretrunā ar komisijas lēmto. Ir daudz projektu, kas ir apjomīgāk pat par 5 miljoniem mazie uzņēmumiem, šeit vispār nav ko darīt. Uh, ja komisija atbalsta šādus milzu eh, projektus, milzu uzņēmums, tad mazajiem tur vairs nav nekādu iespēju. Un attiecībā septīto pamatu programmu dažādu ģen, eh, ģenerālu direktori, ģenerālu direktorātu vadītāji arī piedalās vērtēšanā un universitātes nav pietiekoši izteisīts. Paldies, Žadokungs, lūdzu. Paldies priekš eh, Seškungs, Markūrkungs, Rekskungs. Jūs runājāt par caurspīdīgumu, eh, par saiknes eh, uzturēšanu ar Eiropas parlamentu. Un tagad es runāšu par jautājumu, kas varbūt nav tik dikti uzgaumē iter. Jūs ziniet, ka šodien arī fišu padomu notiek kas eh, bez debatiem Eiropas parlamentu par ITER finansējumu pieņems lēmums, jo pagājušā konkurences padomē ne, neizdevās panākt vienošanos. Tātad divi jautājumi. Kā jūs eh, jūlija beigās, kad rašā INTA padoms sanāksmē Japāņiem un Amerikāņiem darā, darīsiet? Jūs sakiet, ka dalībvalsts šeit neko nevar maksāt. Šis milz projekts, ko visi Eiropas pilsoņi gaida vismaz pusgadsimtam, ir ļoti nozīmīgs no Eiropas viedokļa raugoties. Eiropai ir jādod vēl 4-5 miljārdi šeit klāt. Kā jūs variet stāties itā padomas priekšā un to aizstāvēt, ja pretīm Eiropas parlamentu un pilsoņiem visur līdzekļi tiek samazināti tikai ne tādā programmā, e, kuras e, termiņi un rezultāti ir pilnībā nezinām. Paldies, Jērgs Vēbers! Ministra kungi, es atzinīgi vērtēju jūsu prezentācijas, jūs pievērstāties eh, rūpniecībai. Realitāte ir tāda, ka Eiropā mēs redzam deindustrializācijas procesu. Ir svarīgi, lai mēs apzinātos to visu. Eh, mums ir arī Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija, bet līdz tam laikam jau mēs būsim miruši. Uh, jo deindustrializācija notiek pārāk ātri. Es gribētu zināt, ko jūs darīsiet, lai uh, cīnītos pret dempingu Eiropas Savienībā. Man ir konkrēts jautājums attiecībā uz ekoloģiju. Jūs teicāt, ka mums ir jāizveido uzņēmēja darbības iespējas, ja konkūnas pasākums izgāžas. Un ko tad jūs darīsiet nākotnē? Protams, ka vienpusēji šos pasākumus nevar ieviest attiecībā uz emisijām. Mums ir jāiesaist arī Ķīna un ASV. Tad jau varētu arī uzlikt uh, enerģētikas klimata nodokli. Ko jūs domājat ar, par aizstāvību pret ekoloģisko dempingu? Paldies! Paldies priekšsēd, ministra kungi! Arī es ļoti priecājos, ka rūpniecības politika un inovācija politika ir jūsu padomas prezidentūras uzmanības centrā divi jautājumi šajā sakarā. Uh, Rūpniecības politikā ir dažādi spēlētāji Eiropas Savienība, dažādās dalībvalstīs. Kā jums izdosies nodrošināt, ka mums būtu kopīga rūpniecības politikas stratēja, piemēram? Vai jūs gribētu aktivizēt 173. pāntu, lai šī rūpniecības politika Eiropas Savienībā tiešām būtu saskaņotu, vai kā jūs citādi gatavojaties eh, panākt šo uh, vienotību dalībvalstu pieejā. Otrs jautājums par pētniecības politiku arī. Es ļoti priecājos par to, ka mēs esam orientēti uz šo 3% mērķi un eh, vairāk gribam eh, jaunājumu trūkumu tik galā risināt šo problēmu, bet kā tas ir savietojums ar to, ka padomu nākamā budžetā pētniecības un jaunājumu budžetu gatavojas samazināt. Paldies, kolēģis Kančians. Protams, ka ir ļoti grūti viens minūtes laikā izteikties. Jūs pat nevarat uh, attiecīgi domāt viens minūtes laikā. Rūpniecības politikas stratēģija, izaugsme un citi jautājumi, kas veicas diezgan labi, bet mums ir jāpievēršas bezdarbām, kas noved pie sociālā konflikta un sociāliem nemieriem. Beber kungs jau pirms manis runāja un izteicās par šo jautājumu. Es uzskatu, ka īstermiņā ir nepieciešamas iniciatīvas, kuras laicīgi jāievieš. Es runāju par dažādām budžeta pozīcijām Eiropas Savienības līmenī, par MVU lomu un tam līdzīgi mums ir nepieciešamas iedvesmojošas stratēģijas, lai mēs neslīdētu atpakaļ. Paļu. Karvaljo kundz, lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšstādātā ministra kungi. Kā vienkāršošanas ziņojuma referente, es atzinīgi vērtēju Beļģijas prezidentūras attieksmi pret šo jautājumu. Vienkāršošanas jautājums tiks apspriests trešdien konferencē, ko organizē Beļģijas prezidentūra prezidentūra, un es eh, tur runāšu par ziņojuma galvenajiem aspektiem. Es pilnīgi piekrītu jums, ministru kungi, par to, ka ir jāprecizē daudzi jautājumi, ko ir ierosinājusi komisija, un es lūdzu, lai komisija precizē tuvāk šo koncepciju. Vienkāršošana ir ļoti sena joma, pie kā mēs strādājam. Bet ja mēs gribam, lai Eiropas Savienība būtu atklāta, kur notiek pētniecība, tad šī vienkāršošana ir ārkārtīgi svarīga. Jūs minējāt, ka jūs gribat izmantot Lisabonas līguma dotās iespējas, lai izveidotu Eiropas pētniecības telpu. Es gribētu zināt, kādi ir konkrēti pasākumi, ko jūs gribat ievies, vai tā būtu kopīga programmēšana, vai jūs gribat izmantot kopīgas aģentūras vai pētniecības padomi, lai komisija un dalība valstis varētu ieviest programmu. Kādas tad ir šīs pragmatiskās idejas? dažas dienas jūs esat prezidentūras uh, uzdevumā. Un kā jūs rīkusties tālāk? Paldies! Kolēģi Hercogas kundze, lūdzu. Uh, Godātie ministri, kad es jūsos klausījos, es piekrītu pilnīgi visam, ko jūs teicāt. Bet, kad es izlasu padomes secinājumus un īpaši ekofins secinājumus, un te ir runāts par konkurētspējas uh, nodaļas sadaļas samazināšanu par 800 miljoniem uh, eiro. Ko mēs varam darīt, lai mums būtu konkurētspējas padome, lai mēs uh, varētu cīnīties pret ekofinu negatīvo attieksmi? Paldies! Herzlichen Dank, Herr Metz. Sirsnīgs paldies, Mēsarošs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Es ļoti uzmanīgi klausījos ministrs, un man būtu divi jautājumi sakarā pētniecības jomas septītās pamata Eh, programmas, eh, programmām tagad tiek vērtēta. Un tas mums arī dos eh, pamatu tad attiecībā uz astoto pamatprogrammu. Bija jauki dzirdēt arī tādu kritisku skatījumu par šīm programmām. Un kā, pēc, mm, kā zinātnieks es varu tam tikai piekrist. Uh, Vai jūs redziet iespējas kaut ko vēl uzlabot attiecībā uz astoto pamatu programmu, īpaši kas attiecas uz pētniecību, inovācijām, attīstību, eh, citiem vārdiem sakot, kā labāk iesaistīt eh, MVU un kā ar IT programmu, ko mēs uzskatām par ļoti svarīgi. Eiropai vajadzētu savu vadošo lomu šeit saglabāt. Uh, vai jūs varētu attiecīgos līdzekļus paredzēt. Nebūs viegli droši vien, vai ne? Paldies, kolēģis Belets. Danku vēl, Fursiter, eh, un uh, eh, ons. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlu Beļģijas ministriem veiksmi turpmākā darbā. Man ir jautājums, Malko kungs. Pēc Spānijas prezidentūras jums ir jāizstrādā infrastruktūra un standartizācija autoindustrijas jomā. Vai jūs plānojat uh, palikt uz tās pašas platformas? Ja jā, tad jūs saņemsiet šīs komitejas atbalstu. Vai jūsu prioritāte būtu virzīšanās priekšu? Un tagad uh, jautājums uh, Sareksa kungam. Protams, ka prioritāšu noteikšana ir svarīga un nepieciešams ir uh, vairāk pievērsties koordinācijai, lai sasniegtu šo 3% mērķi. Protams, ka inovācijas jautājumiem arī ir jāpievērš uzmanība. Kāds būs vēstījums decembra padomēji? Cukalas kundze, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētājkungs. Es gribētu pateikties um, abiem uh, ministra kungiem un ļoti sirsnīgi pateikties uh, par ļoti interesantajām jūsu lekcijām un uzstāšanās reizēm. Man prieks, ka mēs šodien varam runāt par uh, inovāciju un tehnoloģiju, un es uh, no jūsu tekstā sapratu, ka prioritātes ir ambiciozas Nedrīkstam aizmirst, ka ir arī problēma saistīta ar uh, uzticību uh, šajā Eiropas uh, stratēģijas 2020. gadam un arī Lisabonas līguma kontekstā. Ir dalība valstis, kas atbalstīja un ļoti labi īstenoja veco stratēģiju. Bet lielākā daļa valstu Eiropas Savienībā kvalitatīvi un kvantitatīvi saskars ar lielām problēmām. Vai sa sakarā no jums būtu kādu priekšlikumu? Vēl divi kolēģi ir pieteikušies. Enčukungs un Tikau kundze. Tagad pirmais runātais Enčukungs. Președinte, în primul rând doresc să mulțumesc discuțiilor oaspeți. Pe... Pirmām kārtām es gribētu pateikties viesiem par to, ka mm, iepazīstinājāt mūs ar Beļģijas prezidentūras mērķiem nākošajam periodam ekonomikas un pētniecības jomā. Es ceru, ka Beļģijas prezidentūra spējas Eiropas Savienību atgriezt uz ekonomiskās izaugsmes ceļa. Mans jautājums attiecībā uz pētniecību. Vai Beļģijas Prezidentūra plāno attīstīt stratēģijas jaunajām dalībvalstīm. Mēs zinām, ka šīs uh, uh valsts īpaši cieši no uh, infrastruktūras trūkuma. Paldies! Tagad tikau kundze. Arī es gribētu pateikties uh, abiem ministriem par to, ka viņi prezentēja mums Beļģijas uh, prezidentūras uh, mērķus Un tagad uh, turpināšu uzstāšanos uh, romāņu valodā, jo domāju, ka tā, uh, jo man tā ļoti patīk. Ekonomika. Tā tad uh, es gribu atsaukties uz ekonomiskās izaugsmes plānu komisiju pagājuši, kad uh, publicēja paziņojumu, jeb komunikāciju, pēc tam tika izstrādāta regula, bet tā nebija tik ambiciozi kā sākotnējais paziņojums jo sākotnēji komisija atsaucās uz uh, rūpniecības sektoru, uz pētniecību, bet viss tas tā konkrēti neatspoguļojas uh, šajā dokumentā. Ekonomikas uh, atvesļošana nav notikusi tā, kā mēs vēlējāmies pirms pāris mēnešiem, un tādēļ mums vajadzētu Eiropas ekonomisko attīstību veicināt. Kādi ir jūsu plāni Beļģijas prezidentūras laikā? Ministra kungi, bija daudzi mazi jautājumi, un tagad jums ir iespēja dot atbildi uz šiem jautājumiem. Ja katrs varētu 3-4 minūtes atbildēt, tas būtu labi. Makorkungs, lūdzu, jūs varat sākt. Paldies. Paldies, priekšsēdētāj kungs, un paldies arī uh, par to interesi, kāda jums ir rūpniecības nozarei. Es gribētu atbildēt uz uh, tām, uh, uh, tiem vēlējumiem un teikt tā, brīdī, kad. Uh, Komisija tikās ar Bēļģijas prezidentūras pārstāvjiem par prioritārajiem sektoriem. Rūpniecības sektors tika īpaši izcelts. Es gribu uzsvērt to, ka pirms pieciem gadiem šis rūpniecības jautājums nebūtu ticis izskatīts tādā līmenī un diez vai mēs būtu sasnieguši konsensu. Uh, Manā skatījumā jau tas vien ir ļoti nozīmīgi, ka Eiropa apzinās, ka te ir jāaizstāv tās rūpniecība. Un, lai atbildētu, es nu eh, necitēšu visus, bet, piemēram, Van Brendis kundze ir skaidrs, ka klimata pārmaiņas ir izaicinājums un vienlaiks arī lieliski iespēja. Un, protams, eh, ka to nevar uh, vērtēt uh, uzņēmumiem, ar, at, ar to atbildu citiem, uh, kas uzstājās, ka tas kaitē mūsu rūpniecības eh, izaugsmai. Bet mums ir jārod ceļš, kā atbalstīt mūsu uzņēmumus, un mēs ceram, ka to spēsim neformālajā sanāksmē šonedēļ. Un arī konferencē, kuru par rūpniecību sasauksim Beļģijas prezidentūras laikā. Skatīsimies, kā varam palīdzēt mūsu uzņēmumiem, lai risinātu klimata pārmaiņu jautājumus un citas ļoti nozīmīgas jautājumus. Tagad par kvotām. Es esmu vienmēr bijis tāds, kas ir bijis ļoti tāds atturīgs par kvotu sistēmu, jo mēs nevaram radīt tādu kvotu privatizācijas sistēmu. Mums ir jābūt mērķim, izmešu samazināšana, attīstot uh, tehnoloģijas, attīstot visekonomiskākās uh, tehnoloģijas un tādas, kas samazina gan CO2 izmešas, gan arī enerģijas patēriņu. Un paš, paš, mums būs iespēja šim jautājumam vēl pievērsties. Mēs vēlamies attīstīt konkurēt spēju, ārēju konkurēt spēju, un pēc tās, kā mēs varētu sasniegt mūsu mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņām. Ir daudz izaicinājumu un daudzas jomas, uh, kurās tirgu ir um, e, Eiropas Savienībā attīstīta būtiska kapacitāte, tā jāsaglabo, un arī eksportspēja jāsaglabā. Tātad mēs e, šos mērķus salīdzinām ar mūsu konkurentu mērķiem un e, attīstam paši savu. Ceļi ir skaidrs, ka visa rūpniecības politikas ir tad liederīga, ja tā rada darba vietas, ja aizstāv darba vietas, ja aizstāv tās nozars, kurās ir daudz darba vieta. Es uh, uzklausīju šo, ne, uh, šo, šo aspektu, kas ir tāds uh, tūlītējs. Mēs nevaram skriet ātrāk par laiku, bet mums ir jāmēģina jārast tāda politika, kas būtu politiska, sociāla, ekonomiska. Mums ir jārāda piemērs ar konverģētas politikām un jārūpēs par to, lai visas dalība valsts palstu vienu un to pašu gribu. Un ja mēs varētu saskaņot uh, konkrētspējas uh, padomu par tādu ļoti nozīmīgu, kā piemēram arī sociālo tīklu un ekofinu, uh, tam pievērsās pēdējā sēdē. Un es domāju, ka tad um, rūpniecība kopumā un arī pilsoņu kopumā varētu iegūt labumu. Uh, Esmu pārliecināts, politiski pārliecināts, ka tas nāks par labu Eiropas pilsoņiem. Un tādēļ vēlos ļoti atzinīgi vērtēt uh, Spānijas prezidentūras paveikto 2010. gada pirmajā semestrī par uh, attiecībā, piemēram, uz uh, elektriskiem auto. Auto rūpniecība ir nozīmīga tā paliks arī tāda, un kā ne, paliek ne tikai kā autorūpniecība, bet arī kā uh, iespēja samazināt energopatēriņu, arī vēlme tīrās automašīnas ražot un arī viss progress, teiksim, e, enerģētiskajā jomā, kā var uzkrāt uh, enerģiju un kā var savienot uh, energoražošanu un pašu patēriņu. Es ļoti atzinīgi vērtēju Spānijas prezidentūras paveikto, un mēs arī uh, turpināsim strādāt, vēloties uh, efektīvi strādāt gan uh, auto jomā, gan elektro uh, šajā automobiļa attīstībā. Ir praktiski prasība visu jau, visu nozaru pārskatīt. 2011. gadā ir plānots standartizācijas uh, process, lai Eiropa varētu attīstīt šo autorūpniecības nozaru tādā konkurētspējīgā vispasaules līmenī. Tāms un kunga vēlos arī uzsvērt, ka esmu atvērts citiem jautājumiem. Sirsnīgs paldies uh, Markūra kungam. Un tagad uh, Cereks kungam vārds. Paldies, priekšstādē kungs, es arī mēģināšu tikpat tā. Uh, ātri izteikties kā Markurkungs par uh, MVU un septīto uh, ietvaru programmu. Jā, tas tā ir, ka MVU iesaiste samazinās. Un tas ir šis vienkāršošanas izaicinājums, jo 15% MVU iesaiste netika sasniegts kā mērķis, un tas ir izaicinājums un mērķis visam šim uh, vienkāršošanas procesam, kā arī konsorcija uh, izmēra samazināšana. Un tie tie jautājumi, ar kuriem strādāsim. Pagad, tagad par ITR. 16. un 17. notika sēde Ķīnā, netika lēmts par finanšu pārklājumu. Jautājums ir atlikts uh, uz jūliju vidu sēdi notiks Kadarašā. Padomē ir uh, jāfiksē Eiropas Savienības uh, nostāja pirms jūlija, jūlija beigām. Neviena no dalībvalstīm neapstrauda šo projektu, bet problēmas ir ar finansējumu Ir darba grupa, ko izveido Spāņu prezentūra. Tā pievērsās kora par secinājumiem, kas tika pieņemta 30. jūnijā un pēc tam komisijas paziņojumam. Un būtiskākais ir tas, ka lauksaimniecības padomē, kas notiks šajās šodien laikā, tiks arī lēmts par to prezidentūra ir neitrāla, tas ir tāds uzdevums, bet mūsu uzdevums uh, būs uh, garantēt arī pozīcijas attīstību un garantēt uh, šo nostāju. Mēs vēlamies atbloķēt situāciju, virzīt to, iesaistīt parlamentu. Prezidentūra mēģinās rast visas iespējamos kompromisus, bet, protams, arī uzklausīs komisiju un gaidīs, kamēr komisija pilnā apmērā izmantos tās uh, tiesības izteikt priekšlikumus. Un nākošais jautājums. Daudz no jums pievērsās eh, tam, ka ir nepieciešams eh, papildus investēt pētniecībā. Un no otras puses arī budžeta jautājumu. Es domāju, ka nevar eh, sniegties pēc mērķa 3%, neīstenojot tādas centienas budžeta līmenī Eiropas Savienībā, dalību valstīs, reģionos. Un taupība uh, Tos jāizno citos sekas sektoros. Un no otras puses, es domāju arī, ka nevienmēr jāizdod vairāk, bet dažkārt jāizdod labāk. Izte, līdzekļu izlietojumam jābūt efektīvākam. Un uh, ir nepieciešama kvalitatīva indikātori, par tiem runāja arī tikko. Mums ir iespēja uh, tikties uh, trešdien seminārā par vienkāršošanu. Mēs, es jau teicu, ka mēs vēlamies strādāt balstoties drīzāk uz rezultātiem, bet nu, ir jāzina arī, ka ir noteikti riski pētniecības jomā. Tagad par Eiropas pētniecības telpu mēs strādāsim attiecībā uz pētnieku mobilitāti, kopējo programmēšanu plānošanu un starptautiskā sadarbība ir būtisks jautājums. Jā, es uzsvēru to, ka inovācija ir ļoti nozīmīga un arī tas, eh, tas, tas eh, vēstījums, tas ziņa, tas, eh, tas, tā ziņa, tas signāls, ko esam uh, gatavi sniegt, tas būs decembrī. Balstoties uz uh, 1984. gada lēmumiem, tie ir attīstīti, pētniekiem jāsadarbojas, bet uh, domāju, ka šodien uh, ir vēl vairāk jāuzsver šis kopējais infrastruktūra projektu uh, līmenis un arī uh, nacionālā budžeta līdzekļi. Mēs izteiksim konkrēts priekšlikums e, uh, padomei. Mēs nosprausim prioritātes, piemēram, patenti, finansējuma ziņā normalizācija vai arī pirmie inovācijas e, partnerības e, pilotu projekti. Noslēgumā priekšsēdētāja kungs, es gribu pievērsties eh, jaunajām dalībvalstīm, šim jautājumam, kas bija uzdots par jaunajām dalībvalstīm. Bija sēde, kas bija mm, organizēta Spānijā, Spānijas prezidentūras laikā. Tās laikā varējām uh, vēl uh, virzīties uz priekšu, lai vienkāršotu sinerģiju starp pētniecību, kohēzijas politiku un reģionālo uh, aspektu. Skatoties uz stratēģiju 2020. gadam, mēs gribam, lai pašvaldības šo stratēģiju transponētu, lai, bet, nu, protams, subsidiaritātes principam jātiek ievērotam un pārvaldībai jānotiek dažādos līmeņos. Paldies, priekšstādātājkungs. Paldies abiem ministriem. Ļoti īsi, bet ļoti skaidri. Viņa uzstājās tā mūsu pirmā saruna. Mums, diemžēl, ir ļoti daudz viesu, tādēļ nu, mums bija tik īsi jāskata šis jautājums. Esmu pārliecināts, ka nākošo nedēļu un mēnešu laikā varēsim veiksmīgi sadarboties. Tas bija labs iesākums, un es ceru, ka a, mūsu sadarbība Beļģijas prezidentūras laikā būs ļoti veiksmīga. Tagad turpināsim a, mūsu sarunu, un a, nākošais ministrs nāks un uzstāsies. Nā, okay, quoi. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Très bien. Ja, meine Damen und Herren, wir. Äh Dāmas un kungi, un tagad turpināsim uzreiz ar sesto, mm, nē, es atvainojos ar piekto darbkārtības punktu. Sveicu Polu Maņeto, klimata un enerģi, enerģētikas politikas ministru, kas atbild par pātērētā aizsardzības un Eiropas Savienības padomus prezidējušās valsts pārstāvē. Pirmkārt, Maņēkungs uzstāsies, un tad mēs atkal varēsim uzdot jautājumus, padziļināt šīs tēmas. Maņēkungs, lūdzu, jums vārds. Bonjour. Merci. Paldies priekšstādātāji kungs, dāmas un kungi deputāti. Paldies par jūsu ielogumu. Šīs a, diskusijas ir vērsts uz Beļģijas prezidentūras a, prioritāšu prezentāciju, kāda būs Beļģijas a, prezidentūras laikā. Es esmu ļoti gandrīts un ceru, ka būs cieša sadarbība ar Eiropas parlamentu. Mums jau bija vairākas sēdes ar politiskajām grupām. Es Mm, gatavojot mūsu prezidentūru. Un es eh, t, eh, Strasbūrā uzstājos arī Strasbūrā. Mēs runājām par uh, naftas platformu darbības drošumu. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, un padomu to izskatīs arī oktobrī. Un es uh, uzsveru, ka šis process jau ir sācies, mūsu sadarbības process. Jūs uh, zinat, ka Lisabonas līguma jaunie noteikumi nosaka to, ka parlament, Eiropas parlaments iegūst vēl lielāku nozīmi. Un tas nosaka arī to, ka attiecības starp padomi un parlamentu ir bijušas ļoti labas. Piemēram, pieminēšu uh, tos lēmus, kas tika pieņemti par uh, gāzes uh, sektoru jautājumiem, un tas bija ļoti veiksmīgi. Tātad Gatavojot prezidentūru, sadarbojamies ar Spāņu un Ungāru kolēģiem, un mēs vēlamies darba kārtībā skatīties tos jautājumus, kas kādi līdz šim vēl nav bijuši, bet kas ir bijuši ļoti būtiski mūsu darbā un kas ir bijuši ļoti būtiski arī Eiropas parlamenta darbā, it īpaši aizstāvot patērētājus energo jomā, un es pievērsīšos šim jautājumam pēc īsa brīža. Uh, Es uh, uzskaitīšu arī tādus ļoti konkrētus punktus, individuālus punktus uh, šīs prezidentūras darbām, bet divas tādas un nu, tādas uh, pārdomas sākumā. Šis brīdis, kurā atrodamies, ir ļoti nozīmīgs energopolitikai. Pāris mēneši, pāris gadi šķir mūs no šīs no šī brīža, kad būs energosektors atvērts, kad būs liberalizācija plašākā apmērā. Uh, uh, iespējama. Bija daudz solījumu, mēs domājam, ka būs uh, tehnoloģija attīstība, iespējama investīcijas, lielāka konkurence, kas ļaus labākus pakalpojumus sniegt un arī zemākas ceņas. Nu, mums likās, ka tas būs. Uh, kā citos sektoros, nu, visā uh, kopumā ļoti daudz labu uh, solījumi. Bet, nu, jāatzīst tas ne, poli, nu, ne polemikas līmenī, bet, nu, jāatzīst, ka mēs neesam to sasnieguši. Un visi tie mērķi, kādi ja mēs nospraudām, kādas nospraudām ar šo liberalizāciju, nav tikuši pieņemti. Ne visi no tiem. Tātad koncentrācija tirgos ir diezgan liela. Desmit dalībvalstīs trīs lielākie piegādātāji 90% tirgus pārvalda un elektroenerģijas tirgu 80% tos pārvalda monopolisti 14 dalību valstīs. Nu, tas atbilst komisijas pēdējiem pa, a, ziņojumam. Montīkungs par iekšējo tirgu sastādīja ziņojumu, un tas parāda arī, ka a, energosektorā mēs arī esam vēl ļoti tālu no a, tāda patiesa integ integrēta tirgus izveidas. Un tajā pašā laikā es domāju, ka jāanalizē šie desmit gadi mūsu pieredze, un tagad mēs uh, esam tādā brīdī, kad valsts iznādē plānus par, piemēram, atjaunīgo e, enerģiju, un arī valstis inalizē, izanalizē situāciju. Un ir brīdis, kad varam to izanalizēt un uh, mainīt tur, kur tas ir nepieciešams. Un tā treškārt arī. Jūs zinat, ka Eiropa ir vadošā uh, energopolitikas jomā. 2008. gada decembrī tika pieņemts enerģijas un klimata uh, pakotnes šis kopums un Poznaņā tika notik ļoti nozīmīga sēde, un Eiropa parādīja to, ka tā vēlas būt vadošā šajā jomā, un vēlas tādas vizionāri, burtiski tādas nu, ļoti progresīvas tehnoloģijas un arī mērķus sprausts. Arī plenārsēdē pagājušajā nedēļā es jau teicu, tajā brīdī, kad Eiropieši izveidoja šo enerģijas un klimata pakotni, mēs gribējām samazināt energopatēriņu un veicināt uh, atjaunīgo enerģiju un tehnoloģiju attīstību. Tajā pašā laikā ASV uh, spēki, ASV vadība uh, lēma jaunas atradnes eksploatēt aļas, kā tas bija pilnīgi pretēji mūsu centieniem. Tagad ir nozīmīgi saglabāt mūsu šo spēcīgo vīziju, saglabāt mūsu šo politisko gribu. To pierādījām jau pirms 18 mēnešiem. Mums ir daudz solījumu, mums ir nepieciešams uh, drošība energoapgādā, mums ir jārada darba vietas, jātīst rūpniecība, un šī vīzija tā ir jāuztur, lai arī kādi būtu. Uh, Eh, šķēršļi vai arī, teiksim, grūtības, ar kurām saskarsimies. Un šādā filozofijā, šī dubultā filozofija ir tā, eh, kuru saglabāsim. Tā tad no vienas puses liberalizācija, eh, saglabāt to, kas ir tas labākais, saglabāt mūsu vīziju par enerģētisko attīstību Eiropā. Un uh, tam ir nepieciešams pievērsties uh, arī uh, Eiropas patērētāju sektorā. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs, un tas var mums dot arī e, ļoti būtisku ierosi. Parlaments arī lēma par to, par e, patērētāju tiesībām, pieņemot trešo klimata un enerģijas pakotni. Un pirms dažiem, un jāsaka, aizvien ir palicis vēl daudz, kas ir jāpadara. It īpaši cenu e, jautājumā. 2007. un 2005. gadā par 18% vidēji pieauga gāzes cenas. Eurostat to paziņoja. Un elektroenerģijas par 14%. Energo e, politikai ir jānāk par labu e, pilsoniem patērētājiem, un tas ir vēl nepieciešamāks nekā jau kad. Ir jāstiprina. Uh, Uh, tās uh, politikas, kas ir vērstas uz patērētāju informēšanu. Un jāskatās arī, kā nacionālā līmenī, teiksim, notiek um, komunikācijas starp patērētāju un piegādētāju. Šīm attiecībām jābūt uh, dinamiskām un tādam tā kā mm, starpniekam ir jādarbojas un jāsadarbojas Eiropas līmenī arī ar nacionāliem šādiem uh, sarunvedējiem. Komisija uh, uh, rudenī publicēs jauno ietvaru energo tirgumu, un tas būtiskākais ir efektīva konkurence par labu patērētājiem. Bet būsim uzmanīgi patērētājiem. Uh, Uh, attiecībā uz patērētājiem jāskatās arī, kas ir īpaši jūtīgi uh, 27. septembrī 2008. gadā tika pieņemta rezolūcija par cenām un arī par šo sarežģīto situāciju Eiropā. Eiropā ir uh, pat labāk daudz eiropiešu uh, starp tie ir starp 50 un 125 miljoniem, kur saskars ar grūtībām. Viņi vai nu nevar kvantificēti pietiekami nopirkt elektroenerģiju, lai, piemēram, apkurnētu dzīvokļus. Un tā ir problēma, kas paliek, un mēs nevaram šo problēmu uh, ignorēt, un mums tai ir jāpievēršas. Šajā uh, gadā, kas ir uh, nabadzības apkarošanas gads, un šajā brīdī, uh, kas ir pie, pietiekami smags, ir jāzina, ka 23 miljoni bezdarbnieku saskars ar problēmām. Un līdz ar to mēs zinām, ka šīs problēmas var tikai vēl padziļināties. Nacionālajie energoministri ir pievērsušies šiem jautājumiem, un tas ir viens no tiem, kas ir ļoti sarežģīts. Šīs diskusijas ir arī sarežģītas man, manā paša valstī, un zinu, ar, runājot ar kolēģiem, ka ļoti daudzi ir saskārušies ar šiem jautājumiem, un uh, aktīvi tos risina arī viņu dalību valstīs. Uh, būs sēdes. Decembrī, piemēram, būs uh, viena no sēdēm, kas ir uh, kas būs veltīta šīm uh, problēmām energo uh, jomā. Un mēģināsim arī kvantitatīvi to aptvert, kā arī izteikt priekšlikums un apkopot tos pasākums, uh, kādas, kāda ir no, uh, tikuši īstenot dalībvalstīs, lai varētu apmainīties ar labāko praksi. Un viens no būtiskākajiem punktiem, runājot par šīm problēmām, ir efektivitāte, energoefektivitāte un it īpaši uh, pilsoņu mājās. Daudziem ir problēmas samaksāt rēķinus un apkurs rēķinus, un visbiežāk tie ir tie, kas dzīvo sliktos apstākļos. Visā Eiropā 27 dalību valstīs uh, uh, 67% ir, uh, ēku ir uh, konstruētas bez, um, neievērojot um, uh, labas izolācijas, labas termoizolācijas noteikumus. Un tas ir uh, tas virziens, kurā ir jādarbojas. Tātad uh, vairāk nekā 60%. Arī patēriņš. Katreiz, kad nedaudz mazāk enerģijas patēr, eh, patērējam, mēs esam atbildīgāki, mēs ietaupam izmešus, un šādai politikai jāpaliek arī prioritātei. Eiropā ir ļoti, ļoti daudz uh, potenciāla energo efektivitātei, ir ļoti daudz iespēju ietaupīt, piemēram, valsts ēkās, apkurē, rūpnieciskajos procesos un arī transportē. Un mūsu politika ir parādīt efektīvas izmantošanas ceļus. Atcerieties, cik sarežģīti bija diskutēt, piemēram, par automašīnu CO2 izmešanu un CO2 un citas siltumnīcas efektu izraisošie uh, izmeši ir cieši saistīti ar energopatēriņu. Atcerieties, cik bija sarežģīts šīs diskusijas, bet nu, vis, visi secinājumi rāda to, ka Eiropa ir ļoti būtiska progresu sasniegusi un automašīnas patērē mazāk enerģijas un mazāk piesārņo, un no tā gūst labumu arī autorūpniecība. Un šādā kontekstā es vēlētos uzsvērt to, ka mums ir tas gods, uh, pirmos četrus likumdošanas aktus, normatīvos aktus pieņemt, un arī jums, um, cik man liekas, ka tie ir pirmie, kas ir pieņemti pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un komisija uh, vasaras laikā m, mm, piedāvās uh, parlamentam un uh, arī padomei dokumentus, un mēs varēsim izteikt piezīmes, un ceram, ka pirms Beļģijas prezidentūras beigām, piemēram, tādi par um, leduskapiem, par televīzoru marķēšanu un arī citi jautājumi. Tas ir kas absolūti vienreizējs, tas ir sākums un ceram, ka darbība būs laba. Padome, tāpat kā parlaments gaida izvērtējumu, kāds ir attiecībā uz energoefektivitātes pasākumiem. Būs arī pirmās diskusijas 6. un 7. Decembri, no septembrī, un līdz ar to mēs varēsim šo energo jautājumu turpināt izskatīt arī nākošo sēžu laikā. Tagad par investēšanu, par investīcijām pāris vārdi. Uh, Uh, bija lieliskas diskusijas um, Spānijas um, prezidentūras laikā, arī mēs daudz par to runājām, jo um, ļoti daudz investīciju ir nepieciešama, lai uzlabotu energoefektivitātu transportā jomā, arī uh, loģistikas jomā, uzlabojot uh, rūpniecības procesus Ah, visam ir jākļūst daudz kā tīrākam un jāsadarbojas ar citiem pasaules eh, reģioniem, kas turpina eksportēt uh, dabas krājums, bet nu, milzīgas investīcijas ir nepieciešams. Vismaz 50 miljārdi nākošo 5, 10 gadu laikā, neskaitot 5 līdz 7 miljārdus pētniecībai, un kas ir ietverti mūsu plānos. Uh, līdz 2011. gadam. Energo uh, programmā uh, ekonomikas izaugsmas atjaunošanai mēs arī esam šo enerģētisko jautājumu ietvēruši, jo 4 miljārdi eiro investīcijas, kādi tika piešķirti, uh, un jūs zinat, ka ne viss tika izdots, un arī uh, ir iesniegts priekšlikums. Uh, saskaņā ar kur tie līdzekļi, kas nav izmantoti, eh, nonāktu struktūra fondos un uh, tie palīdzētu finansēt uh, dažādus projektus, īpaši arī energoprojektus, arī decentralizētus. Tas ir ļoti būtisks manā skatījumā. Katrīna Van Bremte ir um, parlamenta pārstāve, kas skata šo jautājumu. Un mēs vēlamies arī, lai būtu politiskas diskusijas un lai šis ziņojums pēc iespējas ātrāk mm, virzītos. 6. 7. septembrī arī būs šī neformālā energo padomu sēde un mēs varēsim šo projektu arī diskutēt. Es domāju, ka tas ir ļoti labs projekts, jo varbūt, ka tas ir tas, kas pietrūka visā šajā energo politikā, kāda bija. Ja mēs varam uzlabot energo efektivitāti, ja mēs to gribat, lai pat, gribam, lai patērētāji gūt no tā labumu, it īpaši tie, kas ir visvājākie, tad vietējie operatori ir visefektīvākie, lai šādus mērķus panāktu. Es domāju par pašvaldībām, bet arī, piemēram, par sociālajiem dzīvokļiem, sociālajām mājām un arī tie, kas eh, veic sociālās integrēšanas darbu, tie tie būtiskākie, tie var veicināt šīs investīcijas un um, dot savu mm, pienesumu tam, lai samazinātos mūtu energo uh, patēriņu nākošo gadu laikā. Un šajās diskusijās par investīcijām un finansēšanu arī Filips uh, um, Meištats Uh, um, š, būs uh, uh, šeit. Uh, un tiksies arī ar mums, arī formālās a, uh, padomas vārdā. Tagad pāris vārdu par a, atjaunīgo enerģiju Beļģijas prezidentūras vai, laikā. Runāsim arī par vēja enerģijas izmantošanu, kas zin, kā zin, mēs, mēs tādu veidojam, un sadarbība ar Norvēģiju ir pavirzījusies uz priekšu. 2009. gada, de, 9. gada decembrī tika parakstīti līgumi, lai varētu kopēju šādu tīklu veidot, un mēs esam arī jau uh, iepriecināt, ka komisija mūs atbalsta un arī decembrī tika parakstīts uh, šis līgums desmit dalību valsts iesaistās, un tas ir viens no lielākajiem projektiem, nozīmīgākajiem, kas būs uh, atjaunīgās enerģijas jomā nākošo gadu laikā. Un noslēgumā prezidenta ļoti liela nozīme pie, uh, piešķir šai ilgtermiņu vīzijai. Uh, 2011. un 2020. gada rīcības plāns. Tas ir gan iekšējais, gan ārējais politikas, un šajos ietvaros mēs vēlamies, tā teikt, materializēt labākajā veidā mūsu mērķus, kādus esam definējuši enerģijas un klimata jomā. Mums ir mūsu spēcīgās vīzijas, un tagad tas ir jāpārvērš konkrētos projektos, kādi ir instrumenti. Šīs diskusijas jau ir bijušas ļoti plašas Spānijas prezidentūras laikā, un mēs to turpināsim. Un turpinot to, mēs arī ar komisiju kopā un kopā ar parlamentu, katreiz, kad parlaments to vēlēsimies, iesaistīsim to par patieso ilgtermiņa uh, skatījumu. Tātad 2050. gads ir šis mērķis, 2050. gads ir tas mūsu horizons, uz kuru vērsamies, lai šo Eiropas energopolitiku veidotu. Komisija uh, sāks veidot šo ceļa karti 2050. gadam mūsu enerģētiskajā skatījumā par iekšējo tirgu, par attiecībām ar ārējām aktēriem, par nepieciešām in investīcijām infrastruktūrā. Uh, Un tās būs diskusijas, kas būs ārkārtēji nozīmīgas. Aicinām komisiju sākt šīs diskusijas ar visplašāko uh, šo skatījumu un arī visaugstāko kvalitāti. Esam pārliecināti, ka 2050. gadā, ja Eiropa to vēlēsies un uh, piešķirs pietiekam daudz līg, uh, līdzekļu, tad mēs varētu samazināt uh, fosilās enerģijas uh, patēriņu ļoti lielā apmērā. Un tās ir diskusijas, kuras mēs uh, vēlamies uh, uh turpināt. Tātad, priekšsēdētāji kungs, tā, tās bija mūsu prioritātes. Darf mich bedanken. Paldies, ministra kungs, par prezentāciju. Tagad mums paliek pusstundu laika. Kādi 10-11 deputāti varēs izteikties, ka laicināšu mm, pēc iespējas nerunāt ilgāk par minūti. Vispirms dosim vārdu kolēģei Vollai. Paldies. Gribētu pateikties eh, Beļģijas prezidentūrai. Īpaši man iepriecināja jūsu vārdi par degvielas uh, nabadzību un uh, Iepriekš bija tā, ka es lasīju ministru prezentāciju par šo jautājumu, es biju, e, es nekur tu, neko tur par to neatradu, bet jūs par to runājat, par energoefektivitāti, jūs 6. 7. septembrī arī gribat ministra padomē runāt, tad tas ļoti iepriecinoši. Un ko tieši jūs piedāvāt no Beļģijas prezidentūras puses? Attiecībā uz eh, komisijas energoefektivitātes plānu, vai jūs uzskatiet, ka patreiz ir tas brīdis, lai dalību valstu apņēmība energoefektivitātes jomā stiprinātu, lai pārskatītu vēlreiz iespēju eh, konkrētas saistošas mērķis energoefektivitātei noteikt vai no ES vai dalību valstu līmenī? Tas viss būtu šajā kontekstā ar energo pakalpojumu direktīvas pārskatīšanu. Un tad otrkārt, ļoti priecājos, ka jūs pieminējāt set plānu. Tur ir finansējuma problēma. Pat labam ir finansējuma iztrūkums attiecībā uz ekonomiskās atlapšanas plānu un jauniem dalībniekiem, kur tad jūs paredzēt, no kurienes varētu šo naudu ņemt, lai sekt plānu um, e, pilnā mērā iedarbināt, kas ir patreiz tik svarīgs, lai radītu jaunas darbietas visā Eiropas Savienībā. Paldies, Lamberca kungs! Paldies, priekšsēžu kungs! E, dzirdēju daudz interesantas e, lietas, ko jūs pieminējāt savā prezentācijā. Es gribētu par divām lietām runāt. Jūs daudz Mm, izteicāties par patērētāju aizsardzību, teicāt, ka šeit ir nepieciešama uzlabojuma un ka tas ir iespējams tikai cīnoties pret monopoliem. Tad enerģētika, atomenerģija, kolosāla investīciju, kas gan ir diezgan koncentrēts. Beigās mēs redzējām, ka spēkstacija eh, darbības laika tiek pagarnāta, līdz ar to jūs stipriniet eh, šo uh, dominējošo tirgus pozīciju eh, vēl ilgāk tā paliks. Ko te jūs dariet, Bēļģijā? Zinām, mēģinājumi ir bijuši, bet eh, rezultātā īsti nav, un tas man rada diezgan liels bažas eh, attiecībā tieši uz arī patērētāju interesēm. Un tad fosīlo degvielu energomaisjums 2050. gadā um, urāns, tātad vai jūs to uzskatiet par fosilu degvielu vai nē, vai tas būtu jāietver šajā aprēķinā vai nē. Tad mīnus 20, mīnus 30% ir tādi, kas saka, mīnus 20% ir pa daudz, pēc par ambiciozi, cits saka, ka tā ir labi iespēja, bet kāds ir jūsu viedoklis? Paldies tagad Van Bremtas kundze. Paldies priekšsēdi. Esmu īpaši apmierināta, tiešām ļoti apmierināta ar visu dzirdēto Un es gribētu jautāt par ekonomiskās atlapšanas plānu. Mums būs jāpārliecina padomu, bet ir vēl viena lieta, eh, kas man rada bāžas mazliet. Beļģija ir ambicioza attiecībā uz klimata jautājumiem un vēlas, lai Eiropa šeit uzņemtos vadošu lomu pasaulē. Bet tas nozīmētu, ka mums ir arī jābūt konsekventiem savā nacionālā politikā un jāskatās uz energo maisjumu, kas attiec uz mani. Oglēm vairs nevajadzētu būt šī maisuma sastāvdaļā turpmāk. Par to komisijā nav pietiekoši debatēts. Manuprāt, tas ir ārprāts. Sniegt valsts atbalstu līdz pat 2023. gadam šai nozarei. 3,2 miljārdus tātad e, valsts atbalsta ogļu, e, ogļu, ogļu e, rūpniecībai. Tas ir ārprāts. Vēl daži mirkļi priekšsēžkungs lūdzu. Tātad mēs zinām, ka tas ir ārprāts, bet ko padomu par to sacīs? Un kāds būs Vēģijas prezidentūras viedoklis šajā jautājumā un visas padomas? Vai jūs varat izbeigt šīs subsidijas ogļu nozarei un izmantot šo naudu, lai atbalstītu atjaunīgos enerģijas? Paldies, Žadokungs, lūdzu. Paldies, priekšstādā kungs, paldies, ministra kungs. Man ļoti teiksim, pozitīvi iespēto jūsu vīziju par Eiropas nākotni, bet kā jūs to piemērosim Eiropas realitātei šodien? Lielākā daļa dalību valstu saskars ar ļoti plašu samazinājumu tieši atjaunīgās enerģijas izmantošanā. Un mēs redzam šādus un, un tendences Ķīnā un ASV. Tie uh, in, investīcijas ļoti plašas šajās jomās, un Eiropa mēģina 4,5 miljārdus uh, pievienot konkrētu projektu īstenošanai, bet neviens neredz šos konkrētos rezultātus. 3 mm, miljārdus esam gatavi investēt ogļu tehnoloģiju attīstībā un ogļu sfērā, bet tas viss, nu, teiksim, nav skaidri redzams. Vai jūs esat gatavs uh, strādāt uh, mīnus 20 uh, saistošā tādā mērķī uh, energoefektivitātes jomā? Jo mēs esam sasnieguši tikai trešdaļu no tā, uh, to uh, uh, potenciāli. Jūs runājat par televizoru uh, marķējumu. Jūs zinat, ka tas tiek bloķēts. Par um, apkurs iestādēm arī tas tiek bloķēts. Vai jūs esat gatavi izteikt iniciatīvas par ēku uh, siltināšanu, vai jūs esat gatavi tos šos 110 miljonus uh, ņemt uh, no at, enerģijas atvesļošanas fondiem, lai investētu energo jomā, energoefektivitātes jomā? Paldies! Nākošā tikau kundze. Nu vreau să repet ce au uh, spus colegii mei. E- es. es gribētu uh, lielā mērā atbalstot kolēģi jau sacīto. Attiecībā uz 2010. gada finanšu plānu vidustermiņu pārskatīšanu, vai jūs izmantosiet šo iespēju uh, uh, uh palielināt budžetu ēku energoefektivitātei. Dažas valsts savās nacionālās programmās šo nav paredzējuši, tātad ēka energoefektivitāte. Tātad vai jūs plānojat finanšu, uh, finanšu perspektīvas vidē, vidas termiņu uh, pārskatīšanu, lai vairāk finansējumu atlisināt ēku energoefektivitātei? Un tad jūs uh, uh, par. Um, tiesību aktiem izteicāties, kas Beļģijas prezidentūras laikā tiktu eh, pieņemt, kas attiec uz elektroierīču eh, marķēšanu, tad Beļģija eh, iepriekš nebija viensprāts ar komisijas piekrišanu tātad. Tad parlaments nebija viensprāts ar komisiju. Lūdzu, tad, tāpēc arī iesaistiet padomu jau uh, Eh, parlamentu jau plānošanas posmā. Belet kungs. Paldies, eh, ministri kungs, vēl jums veiksmi, protams, jūs darbā, bet jūs jau arī pieminējāt to, ka ņemot vērā Meksikas līču vidas katastrofu komisija pagājušā nedēļā ierosināja noteikti moratoriju visiem jauniem naftas upšanas pasākumiem arī Eiropas ūdņos. Parīt 14. jūlijā laikam uh, Eh, augst līmeņa ekspertu grupa sanāks, lai diskutētu par šo konkrēto jautājumu, kā tad šīs moratorijas varētu izskatīties, kad tas varētu stāties spēkā, vai uzreiz, vai kā. Un es eh, pieņemu, ka jūs arī ar attiecīgām naftas kompānijām esiet uzņēmuši sakars. Tātad tieši, kad tas varētu notikt. Paldies, tagad Karvaljo kundzei vārds. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, es gribu pateikties uh, ministra kungam par detalizēto programmu, ko viņš izskaidroja mums. Es gribētu norādīt, ka ilgtermiņa enerģētikas politika ir cieši saistīta ar cīņu pret klimata pārmaiņām un viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs startautiskās sarunas attiecībā uz klimata pārmaiņām. Šī vienošanās ir ārkārtīgi svarīga vides apsvērumu dēļ, bet nedrīkst aizmirst arī par mūsu rūpniecības konkurētspēju. Ir nepieciešama, nepieciešams novērst arī oglekļa noplūdi. Mans jautājums ir šāds. Kādi ir plāni? energointensīvai rūpniecībai, ja mēs nepanāksim vienošanos. Ko mēs darīsim, ja mums uh, būtu jāsāk rīkoties uh, nekavējoties? Un kas notiks ar šo energointensīvo rūpniecību? Mēs zinām, ka uh, Ķīna daudz strādā pie jauno tehnoloģiju ieviešanas energoefektivitātes uzlabošanai. Paldies! Kolēģis Lange, paldies priekšsēd, ministra kungs jaunas energoražošanas eh, tāds kā mm, dzinējspēks, ir tīkli, un jūs runājat par to arī eh, piekrastes eh, vējģeneratora un energoražošanas kontekstā, tad, ka mums ir šie tīkli jāmodernizē elektroenerģijas. Kā jūs tos gribiet e, modernizēt un kā jūs gribiet attiecīgo kapitālu modernizēt? Paldies. Tagad nākošais kolēģis Džurks. Paldies priekšsēd par vārdu. E, ministra kungs, paldies arī par ievadu vārdiem ar kurā jūs eh, ļoti pārliecinoši savu viedokli izplāstījāt. Es gribētu īpaši pateikties par to, ka Beļģijas eh, prezidentūra strādā eh, ciešā sadarbībā ar Spānijas un tā sekošo Ungārijas prezidentūru. Un kas attiec uz energo jomu, Tad um, šeit ir, protams, jārunā arī par gāzes apgādes problēmu, kas ik uh, gadus parādās, un tāpēc mēs varam gaidīt, ka arī Ungārijas prezidentūras laikā atkal šī problēma kļūs aktuāla. Šajā kontekstā man jautājums arvien vairāk tiek runāts par naftogāzu un gāzu promu iespējamo saplošanu. Valdes priekšsēdz Padoms priekšēdz uh, Millers uh, izteicās, ka tas esot vēsturiski uh, pamatots, tas lielā mērā Eiropas savienības uh, energoapgādes drošību ietekmē, ko gatavojas darīt Beļģijas prezidentūra uh, kā šajās sarunās mēs varētu sacīt savu vārdu, jo Eiropas Savienība būs tām ir uh, arī uzaicināta. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Kariņš. Ministra kungs, jūs jauks vārdu sacījāt, un es par Montī kungziem runāju par Brozo komisaru. Viņš atkal pauž nepieciešamību uz eh, vienoto tirgu, koncentrēties attiecībos konkurētspēju, un jūs teicāt, ka mums ir vajadzīga efektīva eh, konkurence eh, ilgt. Uh, uh, vairumtirdzniecībā, es domāju, ka jūs runājat par elektroniju un gāzi. Kā jūs gatavojaties to sasniegt? Kā jūs saskatiet savas prezentūras lomu to sasniegt? Vai uz likumdošanu koncentrēsieties, vai uz fiziskiem uh, sasaistes punktiem, vai uh, uz tirgus spēlētāju uzraudzīšanu? Tātad šie vārdi izklausās jauki, bet mums ir vajadzīga efektīva konkurence un uh, vairumtirdzniecības jomā. Mans jautājums būtu, kā jūs to gatavojaties panākt? Kolēģis. Udi. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, ministra kungs, par šo dinamisko uzstāšanos. Es domāju, ka Beļģijas prezidentūra sāk strādāt ļoti aktīvi, un plenārsēdi to apliecināja, kurā mēs tikāmies. Eiropas Savienība pat labam liekas, ka tā nav spējīga liels projekts īstenot. Piemēram, Galileo, Kādas ir jūsu sajūtas attiecībā uz mūsu institūciju sadarbību un jūs no padomas puses vai Eiropas Savienība pietiekami investē enerģijas, piemēram, Desertec projekts, ko vēlos pieminēt? Vai es domāju, ka ir šī grība un spēja Eiropas Savienībā no vīzijām pievērsties lieliem investīciju projektiem? Un otrs jautājums, kā jūs domājat? Mums ir 27 eh, regulātori, mums ir koordinēšana iespējama Eiropas Savienībā, bet kā mēs varam energo tirku veidot, ja mums nav Eiropas regulātora enerģijas jomā, kas būtu patiesi, eh, karam būtu tāda patiesa vara? Sirsnīgs paldies, ministra kungs Maņiet. Dod jums tagad iespēju. Uh, reaģēt uz šiem daudziem dažādiem jautājumiem, cik nu jums tas būs iespējams šajā laikā šodien, nākamo nedēļu mēnešu gaitā mums būs arī vēl iespēja uh, savā starpā runāt, bet varbūt jūs varat vismaz darīt, izdarīt mēģinājumu atbildēt šos daudzus jautājumus. Lūdzu, Meņekungs. Paldies, dāmas un kungi deputāti, par daudziem jautājumiem un ļoti dažādajiem. Es mēģināšu pēc iespējas precīzi uz tiem atbildēt. Protams, ka vienmēr vīzijas un konkrēti uh, projekti jāsavieno. Tas ir politikas mērķis. Mēs nevaram zaudēt nu, um, no skata nevienu otru, un šajā izpratnē mēs mēģinājām sagatavot prezidentūru energojomā. Mēs zinām, ka izaicinājumi ir lieli, ka mums ir nepieciešama apstiprinājuma ilgtermiņā, it īpaši šajā dokumentā kas man liekas ļoti būtiski šī ceļa karta 2050. gadam, bet par to tikai esam sākuši diskusijas. Sākuši, un komisija aktīvi darbosies, un jautājumi tiek uz, uzdoti, un, protams, ka arī mēģināsim pēc iespējas ambiciozi strādāt. Un pārējie jautājumi tos skatīsim konkrēti, un katrs no šiem jautājumiem, tehniski jautājumi, mēģināsim tos uh, skatīt un um, ievērot, kā tie globālā kontekstā. Uh, ir uh, ietverami. Šādā izpratnē es prezentēju mans plāns par infrastruktūras pakotni. Mēs ļoti konkrēts šos jautājumus jau uh, risinām par tīkliem. Ties tas ir viss būtiskākais, fundamentāls jautājums. Un reglamentēšanas projekts. Uh, Tātad uh, līdzekļi no šī atjaunotnes plāna, kas ir neizmantota, kļūtu par fondu, no kura finansēt līdzekļus un arī energoefektivitātes jautājumu, tas ir varbūt kaut kas jauns, jo mēs runājam par 114 miljoniem, varbūt nedaudz vairāk vai mazāk. Tas ir, nu, sākumā tāds ierobežots uh, budžets, bet, nu, instruments eksistē Un uh, pēc tam budžeta perspektīva diskusijās to var papildināt nākošajiem gadiem. Un tas pats ir arī par e- energoefektivitātes jautājumiem. Tas ir tas būtiskākais, nu, burtiski nu, tāds karalisks jautājums, un, un, un nu, burtiski nu, tā, kā, tā kā trumpis. Mums ir nepieciešama šī energoefektivitātes plāna. Un pirms tam komisija tad arī skaidros, uh, un, uh, skaidros, kas ir bijis labs pirmajā prānā, kas ir bijis labs, kas ir jāuzlabo, ko var apvienot. Tātad gaidam komisijas dokumenti un ceram, ka termiņi tiks ievērot. 6. un 7. septembrī neformālajā padomu sēdē varēsim par to runāt. Runāsim par normām. Vai normu eh, ir par maz, vai vairāk vajag normu? Arī, piemēram, tika uh, normatīvie akti pieminēti. Uh, un diskusijas, kādas ir notikušas, piemēram, par um, tiem, tām ierīcēm, kas uh, patērē enerģiju, vai nepieciešama vairāk investīcija pētniecībā un attīstībā, un šīs diskusijas jau ir aizsāktas. Uh, 80 miljārdi. Tas, tas arī ir jāatrod budžeta uh, izpratnē. Un, piemēram, arī jāizmanto tie fondi, kādi jau ir pētniecībai. Uh, Un mēs sakam, jā, mēs uzskatām, ka energoefektivitāte un atjaunīgā enerģija ir Eiropas nākotnes jautājums, un šādā izpratnē ir nepieciešams eh, investēt, un tā ir prioritēta. Mēs eh, atbalstam šo mērķi, mēs apstiprinam un rīkosimies šādā izpratnē. Uh, Tagad par skaidriem skaitļiem un mērķiem. Jā, tādi ir. Un ir arī metoloģija, jo tas, kas ir absolūti nepieciešams un tas, kas trūkst energoefektīvas jomā, mēs zinām, kā samazināt siltumnīcas eh, efektu izraisošas kāds. Vismaz mēs zinām, zina, domājam, ka mēs zinām to. Uh, bet nu, ne NTS jomā, kā žargonā to saka, nu tad nav tādas īpaši lielas skaidrības, kā nospraust uh, mērķus, kā izmērīt progresu un to, kas ir izdarīts. Tātad šie ir tie pamat jautājumi, kuriem pievērsīsimies. Un tas ir finanšu atbalsts. Šim jautājumam arī jāpievēršas un jāizvērstē pirmais energoefektivitātes plāns un jārīkojas tā, lai otrs būtu pamatdokuments. Pamatdokuments Eiropas Savienībā. Es ļoti priecājos par tām iniciatīvām, kādas izteica Eiropa padome un sasaukt ārkārtas Eiropa padome par energo jautājumiem nākošu uh, gadu 4. februārī. Mēs mēģinam uh, Beļģijas prezidentūras uh, laikā sagatavot arī šo uh, ilgtermiņa vīziju. Uh, un atbloķēt eh, dažādus eh, dosjē, kuros eh, darbs nav īpaši tālu virzies. Konkurences jautājums, monopolu, diversifikācijas, energovektoru jautājums. Tas arī ir jautājums, kas ir uh, pamata jautājums. Un tas nosaka, jā, redziet, es atbildu uz tiem jautājumiem, jūs tos atbildēt, bet, nu, tas, teiksim, uh, nav tādas programmētas diskusijas tie, par šiem jautājumiem prezidentūras laikā. Gluži vienkārši tādēļ, ka nav likumdošanas tādu aktu. Un tie ir vienkārši darba kārtībā tādēļ, ka ir eh, dažādas problēmas. Un iekļaujot šādu vai citu tēmu, mēs nevaram 17, piemēram, prioritātes nosaukt, bet pāris, lai tās īstenoti. Tātad pāris es. Uh, uh, um, nosprauda neformālajai padomē. Tās ir patērētāja tiesības un arī nabadzība un uh, energo uh, sarežģītība piekļūt energoresursiem, jo nevar cilvēki par to samaksāt. Bet, protams, ka ir nepieciešams uh, skatīties nākotnē. Protams, ka būs ceturtā e, energo pakete. Uh, Un tādēļ, ka noteiktā brīdī trešā nebūs vairs efektīva. Un uh, kādu dienu, protams, ka tas būs kaut kas vairāk uh, nekā tikai mehānisms nacionālajiem regulātoriem, kas tiešas, kas uh, satieks, lai uh, diskutētu par tarifiem, par starpsavienojumiem. Jā, tas ir Eiropas jautājums, tādēļ kontrolē jābūt eiropeiskai. Mums ir divas lielas grupas Bēļģijā, kas ir aktīvas dažādās valstīs, nacionālai regulātori. Viņiem nav pietiekam daudz spēka, lai uh, to funkcijas būtu pilnīgi vērsts uz tirgus funkcionēšanu. Tas ir viens no tiem būtiskākiem jautājumiem energo. Uh, diskusijās nākošā gada jaukā. Tagad par tīkliem. Par tīkliem tiek runāts daudz. Tiek runāts par infrastruktūru, par uh, at, uh, uh, ekonomikas atvesļošanas plānu, par reģionālajām programmām, par uh, starpvaldību plāniem, par uh, rūpniecības uh, plāniem Ziemeļtiem, uh, Ziemeļjūrā vai ERTEK, kur starp uh, savienojumu tiek diskutēti un starp savienojumu uh, ar, ar reģionāliem kaimiņu reģioniem un arī nacionālajā līmenī, lai nodrošinātu piegādi un lai būtu dažādi vektori uh, apgādam izmantojami. Es neatbildēšu strikti, eh, strikti nacionālajiem jautājumiem par uh, kodolenerģiju un uh, oglēm. Es varu privāti, nu, tiksim, tieši atbildēt jautājumu uzdevumam. Beletkungs, jūs. Uh, uzdevāt jautājumu, mēs esam sākuši pie tā strādāt. Komisija arī tam ir pievēr, pievērsusies un vēl pirms uh, diskusiju aizsākum, aizsākšanas konsultācijas ar rūpniecības pārstāvjiem. Es domāju, ka 18. jūnija parlamentā bija diskusijas par to, jeb 18. maijā respektīvi padomu būs 31. bija 31. maijā, pagājušajā nedēļā plenārsēdē runājām par to, un būs tāda patiesa pakotne par drošību, par naftas ieguvas platformu eh, drošu darbību jūrās. Tie noteikumi, kas, ir attiec, kas jau ir izstrādāti, tiks apvienot arī ar to, kas ir izstrādāts attiecībā uz tur strādājošiem, un arī koordināciju, kāda ir uh, nelēms gadījuma, gadījumā, un es komisāru aicināšu mm, izteikt piedāvājumu, lai būtu moratorijas izteikts um, naftas platformu darbībai uh, jūrās, uh, kamēr mūsu noteikumi netiks piemēroti. Diskusijas vēl nav notikušas padomē, bet nu katrā gadījumā esmu apņēmies ar komisāru sākt diskutēt šos jautājumus un jau nākošajā mūsu sēdē pievērsīsimies šim jautājumu uh, izskatīšanai. Noslēgumā par klimata jautājumiem. Klimata mērķi. Nu, tas īsti nav, teiksim, energo jautājums, bet uh, tie ir abi savienoti jautājumi. Un tādēļ vides jautājumus arī pārzinu un tiem uh, uzmanīgi sekoju. Divi jautājumi bija uzdoti, vai no 20 uz 30 procentiem jā, uh, pāriet, un ko darīsim, ja nebūs vienošanās. Spānijas prezidentūras laikā Seviljā bija ļoti veiksmīgas diskusijas. Varbūt, ka Kopenhāgens kļūdas ir uh, bijušas nu, mazāk tā, kā mēs uh, mūs prezentējām, uh, bet um, tajā apsāklī, ka teicām, ka mēs nospraudīsim 30, ja arī citi to nospraudīs. Varbūt, ka vajadzēja citu taktiku. Uh, vajadzēja vienot 30% nospraust, lai veidot šo vienotību. Nu, citi mums nepievienojas, neseko, ASV, jūs zinat, situācija Ķīnā, Indijā. Mēs neradām konsensusu, lai no 20 līdz 30% no 20 līdz 30 pārietu. Kankūnā un citās, citos uh, nākošos sarunu termiņos uh, jāstrādā pie šī jautājuma, pie apņemšanās. Uh, un pie tā, ko apņēmāmies uh, Kopenhāgnā un arī pēc starptautiskām diskusijām. Mēs nenoslēgsim visas diskusijas līdz brīdim, kamēr būs pilnīgi skaidra uh, uh, pozīcija. Un vai ir nepieciešams arī uh, šāds, vai iespējams ir solis, ja nav vienošanās ar citiem uh, reģioniem, jeb arī mēs uh, apdraudam mūsu rūpniecību nostādos šos konkurences jautājumos. Tas ir pirmais diskusija jautājums, un otrais jautājums ir, vai pārēj no 20 uz 30 vienpusīgi nav laba Eiropiešiem pašiem. Tas ir jautājums, ko uzdevām komisijai. Un šī gada jūnijā komisārs eh, teica, ka, nu, no 20 uz 30 pārteikt, tas uh, eh, iespaidot eh, uh, visu pasauli, bet arī tādēļ, ka tas ir labi Eiropai, tādēļ, ka ļoti būtiski centieni jau ir izteikti pateicoties tehnoloģiskai attie, attīstībai un tādēļ, ka papildu centieni kādi ir, lai pāriet no 20 uz 30, tiem būs uh, tādi, nu kā lai saka, tādi pirmā spēlētāja priekšrocību noteikumi. Tātad šie divi elementi diskusijās jāskata, vai tas ir labi Eiropai un vai ir nepieciešams uh, mehānisms, kas uh, uh pierobežu reģionos uh, piemērot situāciju. Tātad tas ļauj mums ļoti skaidrs un ambiciozs uh, mērķis nosprāst energopolitikā, kas 80% no izmešiem rada. Ministra kungs, sirsnīgs paldies par debatēm visiem norādījumiem, kurus jūs mums devāt. Līdz ar to šodien mēs varētu pielikt punktu. Eh, šis darbkārtības punkts tad ir izskatīts, bet es domāju, ka nākamo nedēļu un mēnešu gaitā mums vēl daudz vienam ar otru nāksies diskusēt. Paldies par jūsu klātbūtni, par uh, to, ka bijāt gatavs debatēm ar mums. Sirsnīgs paldies! Thank you. darf Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es tad uh, aicinu kolēģis kopā ar mums pievērsties nākamam darbkārtības punktam, uh, kur ir kolēģe Fan Bremta. Mums laika nav. Uh, ja nebūsiet klāt, izskatīsim punktu bez jums. Katra minūte mums šodien ir dārga. Esmu ļoti stingrs. So, kolēģe Fambrēmta sastais punkts ir runa par atlapšanas plānu. Par to esam jau runājuši, vai ir vēl kas jauns sakāms. Ja ir, tad lūdzu dariet to tagad. Dod jums vārdu. Vorsiters, um... Ehm, paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Es biju ļoti priecīga par to, ka ministra kungs vēlreiz apstiprināja to, ka viņš uh, uzskata to par ļoti svarīgu priekšlikumu, jo tajā ir inovatīvi aspekti attiecībā uz to, kā mēs runājam, izmantojam resursus un investīcijām energoresursos. Šis ir ļoti svarīgs priekšlikums jo pirmo reizi dažādi faktori ir apvienoti. Neizmantotie fondi, kurus normāli atdotu atpakaļ, un tie ir 114 miljoni, tagad var tikt izmantoti mēs varam izveidot jaunu finanšu instrumentu, ko varētu izmantot vietējā un reģionālā līmenī dalību valstīs, un kas, protams, radītu arī investīcijas vietējā līmenī, un tādējādi varētu radīt arī jaunas darba vietas. Tas labvēlīgi ietekmēs arī mūsu klimata mērķu sasniegšanai. Vietējā līmenī tiks izveidotas jaunas darba vietas. Nākamais punkts, par ko es gribu runāt, ir pār papildu finansējuma ģenerēšanu. Protams, ka ir jāpārliecinās, ka caur Eiropas investīcijas banku naudu varētu ievietot uh, fondā, lai varētu radīt investīcijas vietējā līmenī. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi lai mēs atbalstītu šo ideju parlamentā. Viens jautājums, par ko mums varā, vajadzētu runāt, ir pāredzamība attiecībā uz finansējumu un par to, kā tas tiek izmantots bet tai pašā laikā mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka komisija darbojas inovatīvi. Ministrs teica, ka tas ir neliels solis uz priekšu, bet tomēr tas ir pirmais solis kas varētu radīt daudzus uh, resursus un apkopot resursus no neizmantotiem fondiem. Problēma ir tāda, ka vietējā līmenī trūkst kapitāla. Un šis ir neliels solis priekšu, lai labotu šādu situāciju. manā ziņojumā ir arī grozējumi. Komisijas priekšlikums ir ļoti tuvs tam, ko vēlas parlaments, bet tai pašā laikā es gribu raidīt ļoti skaidru signālu. Ir svarīgi, lai šo priekšlikumu pieņemtu ātri. Mēs par to balsosim septembrī un pēc tam mēs varēsim sākt sarunas ar padomi un to apstiprināt pirmajā lasījumā. Es, protams, nesaku, ka jūs nevarat eh, iesniegt grozījumus, jūs to varat darīt, bet mums ir jāpanāk vienošanās pirmajā lasījumā, lai mēs varētu panākt, lai politiskās grupas vienotos un apstiprinātu šo priekšlikumu septembrī. Paldies! Sirsnīgs paldies. Tagad ir vairāki deputāti pieteikšies pie vārda no politiskām grupām. Vispirms kolēģis Brezina. Paldies, paldies. Eh, vēlos pateikties eh, referentei. Manuprāt, viņa ļoti labi apskatījusi šo problēmu. Protams, ka finansējums var tikt ņemts no Eiropas programmas uh, ekonomikas atvesļošanai, citādi šie līdzekļi iet zudumā, tie būtu jādod. Un tas ir radošs veids, kā finanšu resursus piesaistīt šiem mērķiem, energoefektivitātei un atjaunīgiem resursiem. Eh, un ir eh, pašvaldības, kas to var izdarīt visefektīvāk, bet man rodas šāds jautājums. 114 miljonu eiras eh, no šīs programmas, vai tās ir šis kritiskais minimums, lai vispār kaut ko varētu ietekmēt? Vēl viens jautājums. Tas attiec uz finanšu instrumentu. Cik ilgi šis finanšu instruments tiks piemērots? un cik ātri tas būs pieejams. Es ļoti priecātos uh, saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies, kolēģi Holla. Paldies, izteikšos ļoti īsi, gribētos pateikties referentei par paveikto darbu un izteiktu arī atbalsta grozījumiem. Bet man ir zināmas bāžas, ka uh, ir daži padomas pārstāvu, kas laikam ir mazliet apjukuši attiecībā uz dažiem plāna elementiem, piemēram, sakot, ka mēs nevaram šādu neskaidru komentāru par eh, nākotnes apņemšanās eh, izteikt, bet eh, te taču ir runa par plāniem, kas jau ir zināmi. Um, ehm, dalībvalsts vienmēr vēlas iegūt līdzekļus un tos repatriēt. Vai pirms sarunām varbūt jūs, jūs jau varētu sniegt papildus informāciju vai uzsākt neformāls sarunas ar dalībvalstīm jau tagad, lai panāktu, ka šī viedokļa, kas pat laban izskar neformālā līmenī, nevarētu eh, plēsties plašumā. Paldies! Paldies, kolēģis Kanča. Paldies, eh, priekšsēdi, ka EPP grupas ēna referents. Gribētu sākumā pateikties referentei un apliecināt, ka priešlikums mani apmierina. Tātad šo jaunājumu fondu lielā apmērā izmantot lai īstenot principu par vairāk īstermiņu investīciju iespēju radīšanu, bet arī vairāk uh, ārēju investīciju iespēju radīšanu. Un šī privātā valsts partnerība, publiskā partnerība, ministra kungs arī sacīja to pašu, pilnīgi piekrīt šādi iespēju nedrīkstētu palaist garām. Arī ja šīs fonds uh, aptver 114 miljonus bet e, tie noteikti tiks vēl dubultot vai daudzkāršot, ja šie 4 miljardi, kas pirmajā atvesļošanas plāna daļā e, e, arī tiks vēl atmaksāti atpakaļ, ir labi, ka tie tiek šajā fondā, mm, tā sakot, ieplūdināti. Šis fonds ir domāts inovācijām tām uh, vajadzētu arī privāts projekts līdzfinansēt, ne tikai starptautisks. Un tam vajadzētu būt efektīvam attiecībā uz kreditēšanu un piedalīšanos svarīgos projektos. Kopsavilkumā ir tā, ka sākumā tiek saņemts sākotnējais finansējums, dažreiz drusku vairāk bet eh, svarīga ir vienmēr efektivitāte. Ar fondu vien atsevišķos iniciatīvas nevar finansēt, ir arī EFRI, struktūra fonda, ESCO, citas iespējas, kādas Eiropā pastāv. Un visi šie finansējuma avoti varētu būt ļoti nozīmīgi šiem projektiem. Pat labam te iet runa par valsts finansējumu, par pašvaldībām, bet lieli inovatīvi projekti, e, kas ir ne tikai valsts, bet arī privātie būtu šeit ņemam vērā. Un tas ir tāds kā pilota instruments, vai vismaz tā tam vajadzētu būt, tas pat labam tā ir, bet nākotnē tas tiktu strukturizēts. Eiropas investīcija banka varētu nodrošināt sākot no šo pārēju, lai nodrošinātu šo multiplikācijas efektu, kā jau arī iepriekš to sacīja referents kundze. Un tad vēl tik jautāts, cik tas viss ilgtu. Mm, mums šobrīd ir jārīkojas, un arī ministrs jau jautāja, vai mums ir darīšana ar vienkāršu fondu, tad arī Eiropas Savienība varētu ātri rīkoties. Un pēc tam mums būs iespēja to attīstīt tālāk visā mierā. Attiecībā uz tehnisko sadaļu jāņem vērā, ka eksistē arī jau Elena, ar kuras palīdzību mēs varam īstenot visu, kas attiec uz pakalpojumiem. Bet projektiem ir vajadzīgi vismaz 10%, tāpēc tas būtu jāierobežo. Jāņem vērā arī to, ka, ja ir projekti ar jaunām tehnoloģijām, tad termiņu pagarnāt nu nevajadzētu. Pašvaldībām ir e, jāpiemēro vislabākā iespējamā esošo sistēmu tehnika. Pretējā gadījumā rodas pārāk liela laika nobīde mums ir vajadzīgi zinām rezultāti jau šodien. Tu viss ņemot vērā, darbs varētu būt rezultatīvs, kā ir ministrs sacīja, un tad eh, tās varētu ļoti pozitīvi ietekmēt situāciju, arī ja pat labam finansējums var ierobežots. Kolēģis Žado. Paldies, priekšstādāja kungs, un arī no manas puses gribi uh, sveikt referenti par paveikto darbu. Nu, praktiski nav ļoti daudz, uh, kas būtu sakāms par grozījumiem, jo mēs domājam, ka jāvirs uz priekšu ātri. Mēs zinām, ka nu, tradicionāli ir grūti panākt šo finansējumu uh, energoefektātei un uh, atjaunīgiem energoresursiem. Un uh, mums likās, ka ir ļoti nozīmīgi novērst birokratizāciju šajā uh, jomā. Mums jānodrošina tas, lai pilsētas, lai reģioni vienkāršāk varētu piekļūt šam finansējumam. Tātad mēs iesniedzam tikai pāris grozījumus un uzsveram, ka pēc iespējas ātrāk vajadzētu Eiropas parlamentā strādāt, lai varētu uh, vienoties ar padomu, lai pēc iespējas ātrāk varētu šos līdzekļus arī pielietot un arī uh, izlietot. Paldies! Paldies, tos, tos Nāfriska kungs. Cedo, já bych také se připojil ke kolegům a chtěl bych velmi ocenit. Eh, Paldies, priekšsēdi. Eh, Pievienojos kolēģiem, augstvērtēju referents kundzes darbu. Šī nozara ļoti svarīga ir Eiropas Savienībā, un ņemot vērā pagājušā gadā notikušo problēmas, šis jautājums nav vienkārši. Kā ēn references gribētu piekrist tēzei, ka eh, finansējums, eh, kas bija paredzēts eh, ekonomikas atsvestošanai, būtu jāsaglabā no otras puses. Es aicinu arī rūpīgi pārdomāt to, vai ir vērts savienot programmas savstarpēji, kuras ir katra pasē sev ļoti svarīgi. Mums ir vajadzīgs arī ilgtermiņa skatījums, ilgtermiņa efektivitāte, tas viss rūpīgi jāpiedomā, pārdomā un jāsagatavo. Esošais finansējums arī ir jāizmanto efektīvi. Tātad es runāju par projektiem, kas jau ir tikuši sagatavoti, bet kaut kā nav tikuši saņemuši apstiprinājumu, tāpēc finansējums nav pilnībā ticis izmantots. projekti, kas iepriekš tātad tikuši sagatavot, varētu tikt ātri e, realizēti. Tie bija domāti krīžu situācija risināšanā, kuras mēs visi esam piedzīvojuši. Darbs pie tīkla lielākas efektivitātes, tas viss arī ļoti svarīgi. Un tādēļ es ļoti augstī vērtēju referents kundzes priešlikumu. Paldies! Tagad Fambrents kundzei jautāšu, vai jūs gribat vēlreiz ņemt vārdu komisiju? Nu, tad vispirms komisija. Kabokungs lūdzu. Jūs vēlties ko sacīt? Lūdzu. If not necessary. Ja, ja nav nepieciešams, tad vēl. Ja negribat, vēl jau labāk. Paldies, priekšstādāja kungs. Nē, nu tikai pāris vārdi. Sākumā pateikšos parlamenta deputātiem, kas izteica atbalstu komisijas priekšlikumam. Un patiesi ir skaidrojuši, ka komisija šī priekšlikuma ietveros uh, rīkojas vienošanās eh, sakrā, kāds tika sanā, panākts ar parlamentu un padomu par, eh, atjaun, par energo atjaunošanu un efekt efektivitāte energojomā vēl nebija pietiekama, jā, pievēršas arī atjaunīgiem energoresektiem, un šis plāns ir tikai akceptējams tad, ja ir fondu, kas nav izmantots, ka šie fondi varētu būt tikt izmantoti energoefektivitātes jomā un atjaunīgo energo avotu jomā. Ja mēs zinām to, cik uh, pozitīvs ir, teiksim, un uh, cik daudz rezultātu dod šāds finansējums atjaunīgiem energoresursiem. Arī referenti to atgādināja par zaļiem resursiem. Un krīzes laikā, protams, ir ļoti nozīmīgi, ka var ietaupīt. Un krīzes laikā investēt energoefektivitātē ir sarežģīti. Tas ir nepieciešams, bet ļoti sarežģīti. Tādēļ komisija piedāvā nelielu finanšu atbalstu, kas ir nepieciešams katreiz, lai kāds uh, projekts varētu tikt aizsākts. Un tad šis projekts kļūst bankām pieņemams, un tādi, tādā veidā tiek sniegt atbalstu atbalsts. Tātad bankable ir šis vārds angļu valodā. Un pateicoties šai nelielai palīdzībai tiek piesaistīti privāti investītāji. Tātad viens eiro no kopienas naudas tam ir tāds maksimāls labs iet, uh, efekts uh, kopējām programmām. Un tas iesaist arī privātos uh, investētājus. Un vēl Daži jautājumi tika uzdoti. Vai esam pietiekami kritiski, vai pietiek šo 114 miljonu? Nu, bet šī, šī palīdzība ar tiem efektiem, ko sagaidām, 114 ir tas, ar ko varam jau ļoti kaut ko nozīmīgu mm, paveikt energoefektivitātei Eiropā. Un mēs, mums nevajadzētu zaudēt iespēju to izmantot. Jautājums, vai tas būs pastāvīgs fonds vai nē. Nu, komisija nevar pastāvīgu fondu izveidot, un fonds jau pēc savas dabas ir tāds tā kā garants, tā tad ir nauda, kas paliek, un tad ir nepieciešams zināts laiks, lai eh, šis fonds mm, tiktu, teiksim, izsmelts. Tātad mēs pieņemsim mm, projekts, ko iesniegs no tirgus puses, mums būs vajadzīgi labi projekti, tam būs nepieciešams laiks. Šiem projektiem vajadzētu pēc iespējas ātri tikt iesniegtam, lai varētu šo naudu izmantot, lai varētu ātri to darīt, bet mēs nevaram nospraukt tādu, tādu noteiktu slieksni šim fondam, jo nu, tas nav nekas tāds permanents, tam būs arī zināms noslēgums, un tas būs pēc noteikta laika. Inovācijas par to arī runāja Van Brent kundas ziņojumā, un Kančana kunga ziņojumā šis aspekts tika pieminēts, un šeit mēs varam komisijas priekšlikumu padziļināt. Kančenkungs arī runāja par tehnisko palīdzību. Tas ir būtisks elements. Viņš runāja par 10%, bet mēs vēl nezinām, vai 10, 15, 20% varētu būt. Mums ir nepieciešams arī tāds eh, manevrēšanas iespējas tehniskai palīdzībai, ja tirgum nepieciešama šāda tehniska palīdzība. Un noslēgumā pasvītrošu to, ko teica arī vairāk runātāji ka ir ļoti tādi strikti termiņi mūsu darbībai. Absolūtais termiņš ir gada beigas, jo beig gada beigās šī nauda uh, vairs nevarēs tikt izmantojama. Tātad absolūti nepieciešams ir, lai lēma tiktu pieņemta no šī brīža līdz gada beigām. Tādēļ ļoti atzinīgi vērtēju politisko grupu paveikto un arī referents kundzi, kā arī šo komiteju par tiem centieniem, kāda tiek paveikt šajā jomā un arī Beļģijas prezidentūrai. Paldies! Tādā pasvītroju un tā ļoti būtisks centiens veids, lai mēs varētu mūsu mērķus termiņu izpratnē īstenot. Paldies! Paldies, tagad Van Bremts kundze. Heel kort, um, uh, eerst en vooral is het Tagad arī izteikšos īsi. Ir ļoti pamudinoši dzirdēt atbalstu no grupas šī priekšlikuma sakarā. Holas kundzei es gribētu teikt par kontaktiem ar padomu un par to, kas notiek neformālā līmenī. Man ir labas attiecības ar Beļģijas prezidentūru, un jūs jau dzirdējāt, ko prezidentūra šodien teica. Es nezinu, kā ir citās dalībvalstīs, bet maniem kolēģiem ir kontakti uh, ar dalībvalstīm. Mani kolēģi var mudināt kolēģus savās valstīs, lai ātrāk panāktu attiecīgu vienošanos. Te mēs runājam par 114 miljoniem eiro. Ja šī nauda aiziet atpakaļ uz dalību valstīm, šai naudai nebūs liela ietekme dalību valstīs. Piemēram, Vācijā tas būtu gandrīz nekas. Bet eh, komisija iesaka šo naudu ielikt fondā, lai to varētu izmantot, lai, lai radītu vairāk līdzekļu, ko izmantot vietējā līmenī. Protams, ka dalībvalsts varētu teikt, mēs gribam savu naudu atpakaļ. Bija runas arī par tehnisko palīdzību. Es domāju, ka mums nevajadzētu vairāk daudz naudas izmantot tehniskai palīdzībai. Mums ir nepieciešama nauda, ko ieguldīt vietējā līmenī. Tieši tas mums ir vajadzīgs. Un es domāju, ka jāiesniedz grozījums, lai to skaļi pateikt. Paldies! Paldies! Tad vēl sacīšu vēlreiz, ka uh, trešdien, 14. jūlijas, ir pēdējais termiņš grozījuma iesniegšanai. Un līdz ar to ķermies pie 7. darba kārtības punkta. Uh, referentam Franko kungam uzreiz došu vārdu, lai nezaudētu lieku laiku. Tātad. Uh, Ehm, ziņojuma projekts izstrādāts vārds Franko kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs. 23. jūlijā pagājušajā gadā bija pirmā viedokļa apmaiņa par Eiropas Savienības plāniem, kas ir vērsti uz CBNR apdraudējumu samazinājumi. Es esmu ticies ar dažādiem iesaistītajiem eh, aktieriem, kas strādā šajā jomā, un jūs tagad eh, varat iepazi iepazīties arī ar man atzinumu projektu. Ir četri būtiskākie punkti - koordinēšana starp dalību valstīm un vienoti eh, instrumenti drošības jomā, kas skar CBNR apdraudējumu samazinājušanu. Tad rūpniecības, uh, uh, rūpniecības jomā civilizē aizsardzība, jo pat labam situācija tāda, ka pārāk sadalīti ir mūsu spēki. Ir jāievieš kopēji standarti un uh, vienoti jā. Uh, certificē aprīkojums un uh, instrumenti. Jā, palīdz arī MVU, jo MVU no vienas puses rada būtisku uh, Uh, darba vietu lomu un arī ir iesaistīti CBNR, jeb ķīmiskā, bioloģiskā, radioaktīvā un kodola drošības apdraudējuma samazinājumā. Tad aicinam arī, uh, lai regulējums mm, būtu efektīvs, nevis uh, traucējošs. Nākošais atzinīgi vērtējuma pētniecība civilā un militārā ziņā un darba rezultātiem, pētījuma rezultātiem jābūt pieejami visiem, jāapmainās ar labāko praksi. Un ceturtkārt, ir jāapmāca eksperti un speciālisti Eiropas līmenī, bet jāapmāca arī tie ārpus mūsu robežēm. Jāveido ekscelences centri, jo man liekas, ka nebūs iespējams Eiropas drošību Eiropas Savienībā atšķirt no drošības visā pasaulē, jo CBR apdraudējums uh, nepazīst robežas. Priekšsētāja kungs, uh, tas ir atzinuma projekts. Grozījumi jāiesniedz līdz 3. septembrim 2012. Kom, ITRA komitejā balsojums būs 14. oktobrī. Un, protams, ka gaidu arī jūsu priekšlikumus. No manas puses iesniegšu dažādas grozījumus. Un Tie uh, ir saistīti ar šī atzinuma sastādīšanu. Uh, tie ir saistīti ar uh, neizpla ieroču neizplatīšanas uh, principu plašāku īstenošanu un arī kopumā CBNR apdraudējumu samazināšanu. Paldies! Paldies! Pirmais runātājs ir Enču kungs no deputāta vidas. Paldies, priekšsēdi! Vispirms vēlētos uh, izteikt apsveikumu Mārdis Franko kungam par atzinumu projektu. Man tas šķiet ļoti kvalitatīvs. Tajā ir runa par visu, kas ir uh, arī svarīgs. Runāšu tikai par dažām problēmām, kuras, manuprāt, ir īpaši svarīgas un kur komisija un dalība valsts tiek ir nosaucts pa galvenam atbildīgām šajās jomās, jo dalība valstīm, eh, dalība valsts rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai kaut ko darītu, bet jāsaka arī, ka mēdz būt situācijas, var būt, gadīties situācijas, kur attiecīgā valsts savus līdzekļus vairs nevar mobilizēt, lai cīnītos pret kādu incidentu īpaši krīzes dēļ. Un šādā situācijā vajadzētu varēt arī sniegt atbalstu uh, kādai valstī no citu valstu puses. Viens tāds piemērs bija. civilās aizsardzības, eh, civilās aizsardzības aktivizēšana. E, kas atgadījās Rumānijā pagājušajā nedēļā. Četras dalību valstis e, arī aktīvi piedalījās. Kā jau tikta teikts, arī sadarbība trešām valstīm šajā sakarā ļoti nozīmīga attiecībā uz CBRN drošību tādā vēto. Arī pētniecības attīstība šajā jomā kā arī laboratoriju izveidi labākās prakses pieredzes apmaiņai šajā kontekstā. Arī pilsoniskai sabiedrībai ir savs devums dodams un arī privātiem uzņēmumiem. Bet pastāv arī drošības riski laboratorijās. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka uh, laboratorijas izpilda visus drošības standārts, lai no šiem riskiem izvairītos. Paldies! Komisija. Haimans kungs, vai jūs vēlaties vēl ko piebilst? Ne? Jums pat būtu divas minūtes laiks, lūdzu. Mēs esam pāri pasteigušies uz priekšu. Es tikai gribētu teikt, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Un, protams, šie jautājumi ir svarīgi arī komisijai, lai izstrādātu rīcības plānu. Iepriekšējā reizē, kad es šeit biju, sniedz informāciju par pasākumiem, ko mēs veicām attiecībā uz īstenošanu. Lasot šo atzinumu, es gribētu arī Liba komisijas, komitejas ziņ, eh, attieksmi zināt. Un, protams, ka mēs ņemsim vērā ieteikumus īstenošanas procesā. Paldies! Danke, Franko. Paldies, Franko, vai jūs vēlaties vēlreiz ko teikt? Nē, nu, priekšsēdētāji kungs, tikai paldies kolēģiem. Un uh, teikšu, ka uh, ietveršu savā darbā lielāko daļu no viņa uh, ieteikumiem. Paldies! Gūts tam bedank. Labi, tad paldies. Vēlreiz norādu uz to, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 2. decembris. Pūksteni 12. saka priekšsēdz. Kļūdījos? Otrais septembris tagad saka priekšsēdz. Trešais? Vai kā tu nu īsti ir, man jāzina. Nu, kā tad ir? Jā, tā tad 2. septembris. Un tad, nu, rudenī mēs varēsim arī pieņemt lēmumu par šo atzinu. Līdz to šis darbkārtības punkts ir izskatīts. Tagad bijām tāda malčka, jau esam pasteigušies laikam pa priekšu. Ļoti jauki. Vienīgā problēma ir tāda, ka nākamais viesis, kuram arī tā ir maz laika, vēl nav ieradies. Bārts Gordons, pārstāvju palātas eh, tehnoloģija komitejas vadītājs. Es cerēju, ka mums būs tagad drusku vairāk laika viņu runāt. Viņš vēl nav ieradies, diemžēl. Sekretariāts viņu meklē, viņš būtu tuvumā, mēs varētu sākt uzreiz, pretējā gadījumā mums vienkārši tagad 2-3 minūšu pārtraukums. Eh, bet lūdzu neaiz, eh, aiziet nekur prom, mēs jau tā neesam sevišķi daudz skaitlīgi, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs darba kārtības punkts kas arī tika apspriests vēl komitejā sadarbībā ar ASV. Tieši šis jautājums par sadarbību starp Eiropas parlamenta eh, komitejām un ASV komitejām tas būtu jāintificē, intensificē. Eh, tā ir laba iespēja to izdarīt. Riera Madurel kundze ir klātesoša, otru kolēģiem žēl jau aizgājis. Es gribēju vēlreiz apsveikt eh, Spāniju ar pasaules čempionu titulu. Man tas šodien ir viegli, nu nē, ne, negluži viegli, tad, tad apsveikums, eh, vēl veiksim, panākums tiešām lielisks. Yeah. That's a problem. ok, also eine kleine Pause. Nu tad mazs pārtraukums, pacietieties mazliet lūdzu. Poner, Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, es no jauna atklāju mūsu sēdi. Un sveicu mūsu vidu Bārdu Gordonu kungu, ASV pārstāvju palātas zinātnes tehnoloģiju komitejas priekšsēdi. Mēs esam ļoti priecīgi un pagodināti, ka pārstāvju palāts uh, eh, komitejas vadītājs ir ieradies pie mums, tas ir liels gods. Nebija viegli eh, termiņu saskaņot tā, ka visi kolēģi te varēja būt, bet eh, mums eh, tas šķiet ļoti svarīgi ar viņu runāt, jo sadarbības jautājums starp ASV un Eiropas politiku ne tikai tagad, bet arī nākotnē ir ļoti nozīmīgs. Tāpēc jūs priekš piedāvājumu labprāt pieņemam un priecājamies, ka mums būs 45 eh, minūtes eh, laiks ar jums eh, parunāties. Gordon kungs, vēlos jums dot tagad iespēju. tad es došu jums iespēju mums parunāties, tad mums būs neliela diskusija, tā mums ir kāda 45 minūtes. Tad eh, laipni lūdzam vēlreiz un paldies sākam. Paldies, priekšsādātāji. Mēs es, es esmu laicīgi ieradies. Godātie itra komitejas deputāti, paldies jums par ielūgumu ierasties šeit un apmainīties viedokļiem. Man bija iespēja tikties ar priekšsēdētāju Buzeku apmēram pirms pusotras nedēļas. Viņš bija Vašingtonā un mēs runājām par Eiropas Savienības un ASV sadarbību. Kad diskusija beidzās, man viņš uzdeva jautājumu, kāpēc man interesē transatlantiskā sadarbība. Es viņam pateicu, ka man ir deviņus gadus vecā meita, ko es ļoti mīlu, Un es uh, domāju, ka viņa tāpat kā jūsu bērni vai mazbērni varētu mantot uh, šo nacionālo dzīves līmeni, kas būtu zemāks nekā viņa vecākiem. Es domāju, ka tas uh, nemaz nebūtu amerikāņu sapnis. Un patiesība ir tāda, ka seši miljārdi cilvēku pasaulē iztiek vai pelna mazākā divus eiro dienā. Tieši tāpēc mums ir jāstrādā daudz uh, produktīvāk. Bet uh, dažas valstis, kurās ir šīs mazās algas, investē arī pētniecībā un nodarbojas ar tehnoloģiju pārnesi, un ir svarīgi, lai viņu standarti kļūtu par starptautiskiem standartiem. Citas valstis ir lielas um, Mm, enerģijas eh, eksportētājas. Eiropas Savienībai un Eiropas, Savienība, Eiropas Savienībai un ASV ir eh, kopēji mērķi un eh, vērtības un arī līdzīgs dzīves līmenis. Ir tīpaši mums ir jārunā par pētniecību. Mums ir kopīgi labumi tieši tādi kā energodrošība, klimats pārmaiņas, tīrs ūdens un uh, ilgspējīga planēta. Kādas tad ir um, barjeras sadarbībai? Vispirms jau izpild nozāre ir instruments, lai panāktu vienošanos, bet es uzskatu, ka ir svarīgi pāraudzīt un konsultēt, kur tas ir nepieciešams. Valoda, protams, arī varēja radīt problēmas, bet uh, tā kā mums ir Lisabonas līgums, tad ir daudz vieglāk ASV kongresam sazināties ar Eiropas Savienības dalību valstīm un arī parlamentiem. 26 gadus es darbojos starp uh, parlamentārā uh, apmaiņā, un mums ir bijušas uh, diskusijas gan ar likumdevējiem, gan citiem darbiniekiem. Piemēram, šodien mēs runājam par um, lielu finanšu institūciju regulēšanu. Mūsu komitejā un jūsu komitejā ir jurisdikcija šajā jautājumā. Visproduktīvākais veids, kā darboties, ir saskaņot jurisdikciju ar sasniedzamajiem mērķiem. Un nesen mēs eh, sadarbojāmies arī ar eh, apvienotās karalistes zinātnes un tehnoloģijas komiteju, un mēs arī uh, apvienotajā karalistē pārskatījām starptautiskās pārvaldības jautājumus. Mēs sagatavosim kopīgu ziņojumu, ko mēs arī iesniegsim šajā komitejā. Protams, ka ir vairākas jomas, kur var vēl sadarboties. Vēl viens jautājums ir strateģiskie materiāli. Eiropas komisijas grupa ir sagatavojusi ziņojumu un arī ASV ir sagatavoja ziņojumu par ģeoloģiskiem pētījumiem. Mēs zinām, ka Ķīna ierobežos reto materiālu eksportu, un tas rada raizes mūsu valstīm, jo šiem minerāliem ir ārkārtīgi liela loma gan alternatīvās enerģijas jomā, gan telekomunikācijā un citā pielietojumā. Tātad, ja jūs um, uzskatāt, ka tas būtu savstarpēji izdevīgi organizēt paralēlas uzklausīšanas, es izmantotu šo modeli, lai aicinātu citu komiteju priekšstādātājus strādāt kopā. Viens priekšstādātājs jau ir ieinteresējies, un arī vēstnieks Kenards gribētu sākt sadarbību kiberdrošības jomā. Vispirms eh, es gribētu arī pateikties Reinhardam Butikoferam un arī ITRA sekretariātam par to, ka te palīdzēja apmainīties ar darbiniekiem, lai iepazīstinātu ar mūsu komiteju darbu. Un es gribētu arī teikt, ka ASV un Eiropas da, draudzībai ir mm, dziļas saknes. Daudzi mūsu vecāki un vecvecāki ir dzimuši Eiropā. Līdz ar to kultūras ir līdzīgas. Izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies, nav specifiski tikai kādai vienai valstī. Mēs it īpaši runājam par enerģijas resursiem un par kiberdrošību. Un kad, darbi, kad draugi strādā kopā, tie viens otru stiprina. Paldies par uzmanību un tagad atbildēšu uz jūsu jautājumiem, uzklausīšu ieteikumus. Eh, ganz herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies, kongresmen Gordon kungs, par jūsu kodolīgiem izteikumiem, ar kuriem jūs apliecinājat, ka ne tikai tā vispārīgi, bet ļoti konkrēti pastāv arī problēmas mūsdienās, eh, kas ap, grūti, kas padara nepieciešamu ciešu sadarbību starp e, ASV un ES normēšanas, enerģētikas, energodrošības, e, e, intelektuāla īpašuma jautājumu, kas mūs ir nodarbinājuši pēdējo mēnešu gaitā un arī noteikti mūs nodarbinās nākotnē, kur būtu prātīgi, ja šie politiskie līmeņi ASV un Eiropā varētu uh, Eh, vairāk nekā līdz šim tiekties uz sadarbību ne tikai valdību līmenī, bet arī parlamentu līmenī. Ir plašas iespējas, eh, noteikti daudz savstarpējas vizītes, bet noteikti varam vēl vairāk darīt arī attiecībā uz sadarbību praktiskajā ikdienā. Un šo iespēju gribam šodien izmantot dažu kolēģi pieteikšies pie vārdu, tāpēc priekšsēdim tagad ir. Uh, mazliet eh, jāpaspēr solis apakaļ, lai kolēģi varētu arī izteikties, un es gribētu ļoti labprāt savu valsts kundzi sirsnīgi sveikt šeit. ASV delegācijas vicepriekšēdas kundze, kas šodien arī piedalās, jo mēs sacījām, ka mēs gribam arī sadarboties ar citiem, eh, bet viņa arī ir eh, mūsu komitejas deputāti, un tagad dosim vārdu Rēra Madrelas kundzei kas ir eh, sociālistu grupas koordinatora, lūdzu, dod jums vārdu, viņa ir spāniete. Vakardien viņi e, eh, kļūva par pasaules čempioniem. Nu labi. Daži saka, paveicās, cik saks, e, eh, pelnīt, mēs sakam, sirsnīgi sveicam. Jūs vārds. Last night, so I'm a little grog. grog Es eh, visu vakardien skatījos šo maču, tāpēc mazliet esmu noguršuri. Presidente, muchísimas gracias, senor Gordon. Paldies priekšsēd, paldies Gordon kungs. Protams, eh, sirsnīgi pateicamies par jūsu ierašanos šeit, lai šo viedokļu apmaiņu, kas ir tik svarīgi mūsu darbam, varētu noturēt. Mēs esam ar ļoti interesēti, kā jūs vērtējiet mūsu likumdošanu. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi sadarbību turpināt ar jums. Jūs valsts modeļi vairākās jomās, kurās mūsu komiteja darbojās, varbūt vēl vairāk būtu jāņem vērā jūsu Eh, klātbūtnē, ļauj mums eh, saņemt informāciju, tā sakot, no pirmā vota, un tāpēc gribēju jums uzdot šādus jautājumus. Man interesētu dzirdēt kaut ko par jūsu valsts pētniecības un attīstības politiku, kurā ir bagātīgas tradīcijas, ir bijuši ļoti pozitīvi rezultāti zināmām iniciatīvām Eiropā, mēs pat labam uh, pārskatām savus svarīgākos zinātniskos instrumentus, jūs ļoti labi pārziniet uh, pamatprogrammu un tā finansējumu, un šeit koncents būtu vēl jāpaplašina arī procedūras, būtu vēl jāvienkāršo attiecībā uz projektu apstiprināšanu un finansēšanu debatēs mēs bieži atsaucamies uz jūsu valstu kā paraugu, kas varbūt eh, vēl efektīvāk darbojas zinātnes jomā, kuras zinātnieki, eh, eh, kur arī zinātnieki bauda lielāku varbūt uzticību un, attiecīgi, nav tik liela birokrātija arī, ar ko saskaras zinātnieki. Varbūt jūs variet kaut ko par to pasacīt. Jo tomēr skatu punkti atšķirās no iekšienes nārienes. Otrakārt, mums ir vajadzīgi vairāk zinātnieku pētnieku Eiropā. Pētnieku skaits Lūdzu, iedzīvotāji, kopskaitu pie mums ir daudz mazāks nekā jums, tātad mums ir vajadzīgs lielāks budžets, vairāk pētnieku, bet kā jums tas izdodas savā valstī? Kā jūs eh, pamudiniet jauniešus, piemēram, studēt eh, dabas zinības? Kas šīs programmas padara tik veiksmīgas? Mēs labprāt arī uzklausītu jūsu pieredzi par to, kā privātais sektors šajās iniciatīvās piedalās. Mēs esam zināmas iniciatīvas uzlabojuši, izmantojam līdzīgas formas kā jūs, bet lūdzu tomēr sniegt jūs vērtējumu par to. Un tad pēdējais jautājums, Gordon Kungs. Ko jūs savā zinātnes politikā mainītu, ja, eh, ja jums būtu šāda iespēja, tas mums eh, palīdzētu? jūs pa daudz ko izteicāties. Vai jūs gribat pa katru atsevišķu atbildēt? Patiesībā bija daudz jautājumu, tāpēc es laikam tā arī darīšu. Laikam bija kādi septiņi jautājumi. Pirmkārt. E, zinātnieki visur uzskata, ka ir pārāk liela birokrātija, to var teikt par jebkuru valstu. Jūs pat daudziem punktiem izteicāties jaunieši, arī mums šīs bažas tagad ir Eh, līdz 50. gadu beigām eh, padomu savienība um, uh, sasniedz zinātnes, nu, ne, diezgan ievērums rezultāts, un tas mums radīja bažas. Un mēs bijām uzskatījuši, ka esam flagmaņi, bet tad NASA, piemēram, bija inspirācijas avots veselai zinātnieku paudzē, diemžēl. E, lielākā daļa šo zinātnieku tagad ir jau diezgan gados veci, un tagad mums ir arī šīs bažas par to, kā iedvesmot mūsu jaunatnes. Ceram, ka alternatīva enerģijas avot varētu būt šāds inspirācijas avots, bet šeit ir mūsu problēma. 2005. gadā centī, centīšos īsi izteikties, tas ir laikam. Es aicināju mūsu zinātņu akadēmijas eh, izdarīja pētījumu par ASV konkrēti spēju 21. gadsimtā, un viņi mums tad sagatavoja ļoti tādu pesimistisku ziņu. Viņi sacīja, mēs turpinam tādā ceļā, kā mēs tagad esam, tad mums būs liels problēmas attiecībā uz uh, pētniecības investīcijām, tas federāla līmenī bija apmēram vienā līmenī, bet attiecībā uz privātu sektoru tas samazinājās. Iemesls eh, privātā sektora finansējuma samazinājuma, manuprāt, bija tāds, ka viņi tik eh, ļoti vēlējās, eh, viņiem bija tik ļoti jāsasniedz tūlītēji ceturkšņu rezultātu, ka viņi nevēlējās investēt nākotnē. Tā manis man šķiet. Uh, Tad rekomendācija bija tāda, jādubulto investīcijas pētniecībā un attīstībā desmit gadu laikā. E, es esmu pieņemuši likumdošanu, lai tas varētu notikt, bet tas būs sarežģīti šādā e, stautsamniecības apstākļos. Un otrs, kam es arī vēlējos pievērst uzmanību, viņi norādīja, ka mūsu bērni vājas rezultāts saņem matemātikā, zinātnē, starptautiskā salīdzinājumā, salīdzinot ar jūsu e, jauniešiem, mēs centāmies uzzināt, kāpēc nesam vairs tik gudri kā senāk. Un uzzinājām, ka 50% mūsu vidusskolu e, skolotājiem nav e, izglītības, lai mācītu matemātiku, un gandrīz 90% mūsu fizikas skolotāji arī nebija šādu uh, speciālas izglītības. Tādēļ ir ļoti sarežģīti uh, iedvesmot jauniešu šīm specialitātēm. Īs piemērs. Mans uh, tēls bija lauksaimnieks, un uh, tad viņam nācās iet kā rākā karēvim. Un tad viņš saņēma uh, stipendiju kā bijušais karējs, viņš varēja doties koledžu, viņš vēlējās eh, būt labāks lauksemnieks, viņš saņēma diplomu eh, lauksemniecību, tad es piedzimu, māma zaudēja darbu, tēvam vajadzēja otru darbu, viņš tā tad vēlās kļūt par skolotāju, viņš bija pēdējais, ko pieņēma darbā šajā skolā, tāpēc viņam aicināja uh, augstskolas zinātņu un basketbolu mācīt, nezinu, kas vēl nesvarīgāks, nezinu, tad sešu e, eh, gadu desmit vēlāk mēs darām to pašu, tāpēc man rekomendācija jums ir tāda, ka mēs izstrādājam programmas, kas šos labos skolotājus mums ļaus atrast un skolās ienost, e, kas vasarā ar stipendijas e, palīdzību viņiem, viņus nosūtīt uz papildu apmācībām Mēs arī uh, stipendiju programmu uh, izstrādājam matemātikas un dabzinības skolotājiem piecgadu apmācību programmai. Mēs konstatējam, ka tas tāds labs termiņš, jo daudz šajā laikā pamet uh, savu nodarbošanos, un mēs arī izstrādājam programmu zinātniekiem, kas strādā varbūt uh, uh, Eh, militārā jomā vai citur, eh, lai viņi varētu ātrāk kļūt par skolotājiem. Ja šī problēma ir, pastāv jums, ja tas ir svarīgi, un ja jums šādi cilvēki būs kā skolotāji, viņi arī pārējās skolāģis iedvesmos. Mums bieži Nobel miera prēmijas saņēmēji uh, uh, uzstājas mūsu komitejā, un bieži viņi saka, ka tie ir skolotāji, kas viņus iedvesmoja. Uh, pētīt un strādāt. Tātad tas ļoti svarīgi attiecībā uz jauniešiem. Un kad tas attiecas uz privāto sektoru, neskatoties uz to, cik daudz naudu mēs tērējam, ar to nekad nepietiks. Ir vairāk labi ideja nekā ir valsts finansējuma dolāri. Tāpēc mums ir eh, jāatrod labāks veids, kā šo valsts finansējumu izmantot. Mēs uh, eh, uzzinājām, ka ir 25 dažādas aģentūras, kas ar nanotehnoloģijas pētniecību federāli līmenī nodarbojas. 15 no šīm saņem tiešo finansējumu, vēl 10 tikai ar likumdošanu tādzīgiem jautājumiem nodarbojas. Tātad mēs izveidojam koordinācijas padomu starp šīm dažādām aģentūrām, lai mēs varētu lielāku efektivitāti sasniegt cerams sinerģijas efekts. Un to varētu izmantot arī starp dalībvalstīm, varbūt Eiropas Savienības līmenī. Mēs arī izstrādājām e, rūpniecības e, e, konsultīvo padomu šīm padomiem, lai mums varētu pateikt, kādi ir izrāvieni, nevis, ka mēs gribētu jaukties viņu kompetenci jomā, bet ja jūs uh, E, e, tad, tad mēs varam uzklausīt privāto sektoru, kas viņiem vajadzīgs, kā viņiem vajadzības. Un tādēļ mēs e, lūdzām privāto sektoru pārstāvus mums sacīt, pieņemsim, ka jūs saņemsiet šo izrāvienu pētniecības jomā. Kādu darbinieku jums ir vajadzīga, jums ir varbūt konkrēts programmas jāizstrādā viņiem. Tātad tas ir viens veids, kā ar savu finansējumu paņemt vairāk un privāto sektoru iesaistīt. Un gal galā viņi sacīja tas bija pirms OŠA, ka mums ir jā, jākļūst vairāk energo un neatkarīgiem. Un aģentūra federāla līmenī darba, kas ir nodarbojas ar augstu līmeņu pētniecību, tur internets tika izstrādāts, GPS, Eurogalileo programma, viss tas tur tika izstrādāts. Un iemesls, kādēļ viņi bija tik veiksmīgi, bija tāds, ka e, viņi strādāja ar lielu risku un lielu labumu gūšanu. Un Eiropas draugi man saka, ka šeit Eiropā nav parasti tik daudz riskēt. Ja jūs eh, bankrotējat vai tam līdzīgi, tad, eh, nu, jums klāsies slikti. Daļējā ar tāds ir mūsu valdībā un tādēļ cilvēki tikai eh, tāds sīks solīšs spēr un mēs nevaram tikt no punktu A uz punktu B tikai sīkiem uzlabojumiem, kas attiec piemēram uz alternatīvu enerģiju un tam līdzīgām lietām. Tādēļ mēs izstrādājam īpašu programmu enerģijas uh, ministrijā, ko mēs pēc uh, darba modelējam, kas ir augsts risks, augsts, uh, eh, augsts apbalvojums. Zinot, ka lielākā daļa, ko viņi dara, nebūs veiksmīgi, bet viņi strādā ar lielu risku. Tad es domāju, svarīgi daļa uz budžetu atlicināta, un šajā nesenajā eh, likumdošanas aktā es prasīju mūsu eh, Nacionālajai zinātnes eh, fondam vismaz 5% apjomā šo augstu risku, augstu ieguvumu jomu finansēt. Es ceru, ka tas jūs jautājums atbild. Paldies. Pauls Rūbigs, EPP kolēģis no Austrijas. Sirsnīgs paldies par šo sarunu, par šo viedokļu apmaiņu, tas mums ir ļoti svarīgi. Mēs pēdējo reizi arī ASV tikāmies, un es domāju, ka ir laiks atkal e, strādāt kopā un dot tādu jaunu izrāvienu panākt. Un zinātniskā jomā mēs patiesībā tikai globāli sadarboties varam gūt panākumus, ja mēs kopā investējam e, svarīgās jomās, kas mums ir svarīgs. Vienalga, vai tā ir uh, um, ehm, kosmosa pētniecība vai solārā pētniecība vai kā tagad prezidents paziņoja. Tieši šie lielie projekti, kas mūsu nākotnē sajūsminās, bet kur mums jādarbojas kopīgi, kur mums arī ir jādomā par uh, kopīgām jaunām organizācijas struktūrām. Otrs punkts. Protams, mums ir arī spēcīgi mazie vidēji uzņēmumi. Kā tad izdodas pie jums mazos vidējos uzņēmums eh, eh, motivēt eh, vairāk darīt pētniecības un zinātnes jomā kongresmeni, ja jūs atļaujat. Man ir daudz runātāju saraksts, varbūt es varu divus, trīs tomēr vēl laist pie vārda, citādi visiem vairs nebūs iespēja izteikties. Kolēģi Hercoga. Thanks, Chairman. Paldies, priekšsādātāji un paldies Gordon kungam par to, ka viņš te ieradās un um, padalījās savā viedoklī. Protams, ka labāk ir runāt ar pētniecības cilvēkiem, jo mēs varam panākt ar viņiem vienošanos. Kad mēs tiekamies ar finanšu ministriem, tad mēs nevaram vieniet, vienoties, jo finanšu ministri nogalina mūsu plānu saistībā ar pētniecību. Uh, Jūs teicāt, ka nākamo desmit gadu laikā jūs gribat palielināt jeb divkāršot izdevumus pētniecībai. Runājot par finanšu pārvaldību, solis uz priekšu ir pētniecības infrastruktūru izveide, un es gribētu minēt šo ITER. Un to mēs esam apsprieduši jau šajā komitejā. Ko jūs domājat par um, kodolenerģiju kadaraša instrumenta sakarā. Es gribētu minēt, ka pastāv pamatjautājumi. Būtu jauki, ja mēs varētu runāt uh, par pieju, kas balstīta uz risku, nevis uz piesardzību. Būtu labi apspriest uh, pamatjautājumu, kas attiecas uz dzīves, dzīvības zinātnēm Mēs varētu runāt arī par klonēšanu, piemēram. I, ir daudzas jomas, kurās mēs varam sadarboties, jo pētniecības daba ir tā, ka tā pāriet uz nākamo pakāpu, un es ceru, ka jūs atbildēsiet uz šiem jautājumiem. Paldies, ka jūs ieradāties. Jan. Kolēģis Hančāns. Paldies, priekšstādātāji. Un paldies, Gordon kungs. Ir ļoti liederīgi sadarboties, kā jūs to minējāt. Un mums ir nepieciešama lielāka sadarbība ar jūsu valsti, un mums vajadzētu vairāk vienoties par tiem rezultātiem, ko mēs gribam sasniegt, un tas viss noderētu mūsu kopīgam darbam. Es gribētu uzsvērt ko svarīgu. Jūs esat runājis par pētniecību. Trīs reizes jūs minējāt drošību. Jūs teicāt, ka jūs domājat par pētniecību informātikā, transportā un transporta drošībā. Es gribu uzdot šādu jautājumu. Runājot par drošības garantēšanu, uh, un privātuma nodrošināšanu ir divas lietas, kas ir savstarpēji saistītas. No vienas puses jums jānodrošina augsta līmeņa drošība, arī nodrošinot privātumu. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, vai šo līdzsvaru vispār var panākt un cik tālu mēs varam iet vai mēs eh, būtu gatavi piekāpties drošības dēļ. Paldies. Udīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies eh, kongresmenim par ierašanos. Mm, ASV prezidenta vietnieks uzrunāja parlamentu un te izteica ASV politiķu viedokli. Lielākā problēma, ar ko cilvēce saskarās, var atrisināt ar zinātnes starpniecību. Mēs daudz pievēršamies uh, intelektuālā īpašuma tiesībām, un mēs uh, pievēršamies arī valodu jautājumam un patentu jautājumiem, tiek ieteikts, ka patenti ir jāsagatavo trīs valodās. Runājot par intelektuālo īpašumu, kāds ir jūsu viedoklis, piemēram, salīdzinot ar viedokli Ķīnā un citās valstīs? Un tālāk es gribu runāt par valsts palīdzību zinātnes projektiem. Protams, ka PTO ir dažādi jautājumi, kas tiek izskatīti arī par subsīdijām, ko sniedz uh, Eiropas Savienība. Ko jūs domājat par subsīdijām, valsts palīdzībām un valsts subsīdijām privātā sektorā, lai panāktu progresu? Paldies! Labi, vēl kolēģim Bitikoferam dosim vārdu un tad dosim iespēju kongresmenim atbildēt. Paldies priekšēd! Es domāju, ka šī ir liela iespēja organizēt šo viedokļu apmaiņu. Un es uzskatu, ka Gordona kungs ir bijis virzītājs spēks uh, dialogā transatlantijas jomā. Šodien jūs esat ieradies mūsu komitejā, lai veicinātu sadarbību starp mūsu parlamentu un kongresu. Es domāju, ka tiek atzīts arī fakts, ka Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Eiropas parlaments būs ļoti spēcīgs spēlētājs daudzos jautājumos, un tieši tāpēc šī sadarbība ir ļoti svarīga. Es to redzu kā skaidru politisku signālu, uh, lai mēs daudz plašāk sadarbotos ne tikai starp mūsu komitejām, bet arī starp dažādām komitejām kongresā un Eiropa parlamentā. Kā jūs jau norādījāt, ir vairāki jautājumi, kas jārisina, lai stiprinātu sadarbību. Mums ir jāsatiekas ar cilvēkiem mūsu attiecīgajās komitejās, kuri atbild par transatlantisko sadarbību. Mums ir jāpaplašina darbinieku apmaiņa, mēs varētu organizēt kopīgas uzklausīšanas. Tika izteikts arī solījums, ka nākamais kongress balsos par birēja uh, izveidi Briselē, tāpat kā mūsu parlamentam ir birojs Vašingtonā. Ir daudzi jautājumi, kuru risināšanā var izmantot mūsu sadarbību un labāk izprast dažādus jautājumus. Un tādējādi mēs varētu sniegt labākus pakalpojumus pilsoņiem. Es gribētu pievērsties jūsu priekšlikumam saistībā ar dažādiem retajiem minerāliem, ko jūs minējām, tiem ir strateģiska nozīme. Mums ir jākoncentrējas uz piekļuvi retiem minerāliem un arī uz jaunajām tehnoloģijām, lai varētu tos izmantot uh, dažādās nozerēs. Es varētu minēt arī uh, nanotehnoloģijas un daudzas citas lietas. Ir jautājumi, kuros mēs varam sadarboties. Pagājušajā gadā kongresā jūs kļuvāt par virzītāju spēku. Paldies! So, herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies, Gordon kungs, dod jums vārdu patiesībā šeit par plašu jautājumu lūgbīru un centīšos izteikties lakoniski. Pirmais jautājums bija par mūsu pētījumu un eh, uzņēmumu struktūru. Lielā daļa mērā tas ir uz uh, nacionāliem uh, eh, tādu struktūru balstīts un un mēs esam pieņemši likumdošanu nesen. Uh, kad mēs izveidojam tādus kā centrs izveidot, kas būs e, kādā universitātē vai citā vietā atradīsies. Ņemsim konkrēti jautājumu, piemēram, solārenerģiju, un tad tur koncentrēsies visgudrākie zinas galvas šajā jomā, viņi strādās ilgtermiņā kopā, un tad mēs esam pamanījuši, e, ka varētu būt vajadzīgs izrāvienu konkrētais jomās pirms, kombinējot eh, nanotehnoloģijas solāru tehnoloģiju, lai to varētu daudz labāk izmantot. Un līdz ar to mēs izveidojam eh, tādas kā avangarda centrs, frontier centers, un viņi iz, ņem kādu konkrētu jautājumu un cenšas panākt izrāvienu. Kādā konkrētā sarežģītā pētniecības jautājumā jūs jautājat par maziem uzņēmumiem? Mēs to uztveram ļoti nopietnā ASV, uzskatām, ka vairāk nekā 50% no darbietām tieši tur tiek radīts, tādēļ daram daudz ko, lai tos atbalstītu. Esam atv... Eh, esam uh, atvēlēš uh, federālā līmenī tik un tik, uh, piemēram, vismaz um, MVU mums ir viņiem konkrēta kreditēšanas programma, bet tas varētu būt ir labs modelis jums, laikam, jo mums ir programma, un tas notiek no štatu štatu. Mēs to saucam NEP programmu. Daudz mazie uzņēmumi, viņiem nepietiek uh, resursi, lai, piemēram, ekonomisti vai grafisko mākslinieku vai inženieru pieņem darbā. Un tāpēc viņi ir izveidojuši tādu kā uh, speciālistu uh, uh, resursu, kur. Um, kopumu, kur uh, tad uh, uh kas ir pieejamas visiem MVU. Un, ja atsevišķam MVU varbūt nav pa spēkam pieņemt darbā eh, grafisko mākslinieku, tad jūs varat doties uh, tur un uh, dalīties uh, tādā ziņā ar citiem uzņēmumiem. ITER uh, tā svarīgs joms, uh, mans viedoklis par to, ka to savienošanu tas būs grūti, bet šajā augst, rīst, augst uh, e, ieguvuma jomā mums ir jānodarbojas ar to kodolu savienošanu. Saula e, nes, nespīd vienmēr, vējš nepuš vienmēr, tāpēc mums vajadzīgs pamat energoavots, pie tā jāstrādā. Kas attiec uz dzīvības zinātnēm, klonēšanu un ētikas, jo mēs ASV ļoti nopietni e, skatāmies šiem jautājumiem un bažām ar to saistītām, bet ja zinātnieki var kaut ko darīt šajā jomā, kāds to arī darīs, tad e, mēs cenšamies e, saprast, kādi noteikumi vajadzētu būt, lai šeit ētiski šos jautājumus risināt vismaz attiecībā uz mūsu valstīm un būtu flagmiem šeit. Es kaut ko sacīšu vēl papildus par dzīves zinātņiem. Un tas attiec uz sintētisko bioloģiju. E, tas iet e, vēl tālāk, plašāk par dzīves e, jomām. Te būs daudz personalizētās medicīnas. Mums jāstrādā caurskatāmi ar sintētisko bioloģiju, nanotehnoloģiju. Jūs koordinējat un mēs strādājam pie šiem jautājumiem, lai nebūtu Monsanto problēmas atkārtojums ar ģenētiski uh, izmainītiem graudiem. Es saprotu, ka šī šeit e, sensitīva joma, bet e, šī tehnoloģija turpina attīstīties, nanotehnoloģija mūsu valstīm vajadzīs attīstīties, lai e, mums būtu zinātnes un pētniecības kopums, lai noteikti kopēji, kas ir bīstam, kas nav, gan ražošanas, gan izmantošanas jomā, ja E, saules e, bloķēšana e, tiks ierīkot šodien Tarīrinā nanotehnoloģijas izmantots. Tad par drošību. Es šo vārdu izmantoju dažādos kons, kontekstos. Ir personīgās drošības jautājums, bet Es visu šo SWIFT diskusiju neizteikšos tagad, neieslīšu tajā, bet ja mēs būtu šīs diskusijas uzsākuši saulēcīgāk, tad mēs nebūtu varbūt nonākuši tur, kur mēs tagad esam. Ir kultūras atšķirība, ASV noteikti vēlas privātumu eh, nodrošināt, bet jūsu eh, skatījums uz to ir mazliet atšķirīgs no mūsu, jā. Bet starptautiskajā International Herald Tribune es lasīju par jaunu vācieti, kurš par to izteicās, bet viņam bija Facebook un viss šīs lietas viņš sacīja, ka jaunā paudze šī, uz šīm lietām mazliet saudāk skatās. Viņi to vairāk uzskata personību atbildības jomu. Atkal tie ir leģitīmi kultūras jautājumi, drošības jautājumi, pa kuriem mums ir jāstrādā mūsu pašu uh, interesēs. Bet Eh, sarunas toņa izmaiņas noteikti šajā valstībai, valdībā ir pavisam cita, eh, cits skatījums uz pasauli nekā iepriekšējā. Eh, es arī varu atklāt sacīt, ka esmu demokrāts un šī prezidenta atbalstītājs, bet viņš ļoti labi saprot, manuprāt, ka mēs dzīvojam pasaulē kopā ar citiem un ka mēs nevaram būt kaubojs, kurš diktē, kas notiek pasaulē. Un diezgan atklāti runāt, mēs Eh, Apollo eh, misijas rezultātā eh, nosūtījām cilvēku uz mēnesi, tādēļ, ka Sputniks mūs bija nobaidījis un vācu zinātnieki mums palīdzēja un mēs paši tērējam tam naudu, bet nākotnes kosmosa pētniecība pārāk dārga, tur mums būs jāsadarbojās. Ir arī cits joms, kur G8 jau ir izcinājuši, tad mums būs arī citās jomās jāsadarbojas. Uh, Tātad viņš to saprot, kā mēs sākam. Šajā, eh, šādas tautsaimniecības apstākļos, protams, ir sarežģīts spērt solis uz priekšu, kas attiec uz Boeing un Airbus. Boeing, Airbusam bija savas problēmas, viņi joprojām raugās, kas notiks ar Boeing. Es personīgi domāju, ka mums nevajadzētu investīcijas izdarīt lai vienu vai otru eh, tautsēmniecības nozaru atbalstītu. Mums vajadzētu atbalstīt pamatpētniecību to gan, bet kas varētu nākt par labu visiem. Tas, ko viens cilvēks uzskatītu par iegūmu, cits nē. Intelektuālais īpašums ļoti spēcīgi joma ASV. Šajā jomā arī mums vajadzētu vienam ar otru runāt un mūsu uh, rakstnieku, autoru, uh, mākslinieku, kinorežisoru darbi, uh, eh, ka tas tiek nozakt, šis intelektuāls īpašums, tas mums nav uh, pieņemams. Ceru, ka varam sadarboties šajās jomās. Un vēl viena joma bija, Reinhards paturnāja ar mūsu uh, štatu uh, Tad vēl viens jautājums, kas varētu jūs interesēt daudz pētnieku Eiropas Savienībā. Īsti nezinu, ar ko runāt ASV. Bieži tas ir sadarbība no universitātes uz universitāti. Dažreiz jūs doties pie ārlietu ministrijas ASV. Mums bija senāk organizācija OSTP saīsinājums, ko principā vada prezidents, un tur bija tāda apakškomiteja, kas nodarbojas ar starptautisko sadarbību. Pagājušās valdības laikā eh, tas tā kā atrofējās, netika izmantots. Tagad doktors Džons Holdens, eh, es viņu aicināju to atdzīvināt, un viņiem jau ir mājaslapa. Tas vēl nav gluži nobriedz, bet es ceru, ka būs šis viens portāls, ka jūs esat interesēti solārās tehnoloģijās, nanotehnoloģijā, jums ir viena vieta, kur griezties Jautājums par biroju Briselē noteikti tādu vajadzētu izveidot. Mēs esam draugi, runāšu atklāt. Man ir likumdošana sagatavot, lai to panākt, bet patreizējos apstākļos mums ļoti sarežģīti politiski sacīt, ka mēs savu birokrātiju paplašināsim. Tādēļ tas nenotiks tagad, bet es domāju, ka vēstnieks Kanārds vēlētos, lai šeit būtu ES birojs, kas šo saikni nodrošina. Es ceru, ka kaut kad vēlāk, kad mēs redzēsim uz jūsu modeli, paraudzīsimies, tad varēsim izveidot līdzīgi. Tas varbūt atbild e, uzdotos jautājumus. Sirsnīgs paldies, Angelika Nīblere. Paldies, priekšstādāja kungs. Paldies, Gordon kungs, par e, iespēju diskutēt ar jums. E, šeit es atrodos transatlantiskā sadarbība, es domāju, ka tas ir viens no būtiskākajiem. Transatlantiskā sadarbība ir um, tas, ko mēs esam ļoti augstu vērtējuši no Eiropas perspektīvas skatījuma, un esmu ļoti iepriecināta, ka mums šodien ir iespēja diskutēt visam īsi trīs jautājumu. Pirmkārt. Šeit Eiropas Savienībā daudzus gadus uh, mēs uh, veidojam Eiropas pētniecības telpu Mana pieredze sadarbībā ar uh, citiem un delegāciju vizīšu laikā es esmu arī priekšsādātāja uh, sadarbībai ar Arābu salu un konstatēju, ka šī ideja par Eiropas pētniecības telpu un visas tie projekti, ko mēs atklājam un kā mēs uh, to piedāvājam citu pasaules daļu pētniekiem, nemaz nav tik ļoti zināms un populārs, kā mēs to gribētu. Tādēļ mans jautājums jums. Cik tālu no ASV perspektīvas tas tiek pamanīts, ko mēs šeit Eiropā kā pētniecības politiku veidojam? Vai jūsu pētnieku uh, kopiena zina, kas ir Eiropas pētniecības padome? Tas man ļoti interesē, kāda ir, kāds ir tas jūsu skatījums uz Eiropas sadēm. Otrs jautājums. Gluži vienkārši tādēļ, ka ir tāds aktu, aktuāls jauts nacionāla katastrofa Meksikas jūras līcī, kā uh, pārstāvju palātā tas tiek diskutēts, kāds, kādi secinājumi tiks izdarīti. Un arī mēs, uh, arī raugoties uz uh, iegulām Ziemeļjūrā, varam būt norūpējušies, vai būs kāda, teiksim, paradigma vai. Uh, teiksim, piešķirot atļaujas, jūs arī mainosiet savu politiku. Mums Eiropā vienreiz jāatdzird, ka mēs esam ļoti restriktīvi licenču izsniegšanā, ka mēs tūkstošreiz skatāmies alternatīvas un alternatīvos scenārijus un vēlamies trīs drošības pirms, teiksim, tiek izdot kāda atļauja. Mm, e, Tādēļ jautājums, kā jūs pārstāvju palātā ASV ar šiem jautājumiem nodarbojoties. Un pēdējais jautājums. Eiropā vai Vācijā, es pārstāvu Bavāriju, ir tā, ka 90% no mm, pētniecības veicināšanas mm, nāk no privātiem uzņēmumiem, 10% no valsts līdzekļiem un kāda ir šī, kāds ir šis sadalījums ASV starp privāto veicināšanu un tā, tās finansējumu un arī valsts finansējumu. Paldies! Priekšstādājs, darbie kolēģi, lūdzu, īsāk izskaties. Visām citādi nevarēs visi uzdot jautājumus. Tas nav skakungs. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Gorné, je to pro mě. Paldies, priekšsādātāji kungs, paldies, Gordon kungs. Manā skatījumā patiesi tas ir ļoti aizraujoši tikties ar jums šeit, šajā valstī, šajā teritorijā. Jūs pats teicāt, ka nāza. Uh, sava laika bija tāda ļoti liela motivācija dažādiem pētījumiem. Ir tīpaši arī tajā laikā, kad attieksme bija īpaša un kad situācija bija īpaša, tas bija augstais kars, bija noteikti spēles ģeopolitiskā līmenī manā skatījumā bija fascinējoši. Uh, redzēto. Es biju jaunietis un uh, skatījos uz lietām bez tādas ideoloģijas uh, uh piemaisījuma. Es to vienkārši redzēju kā tādu lielu zinātnes un pētniecības lauku. Jūs runājat par jaunām iespējām, kādas ir atbalstīt pētniecību. Man ir tāds subjektīvs uh, viedoklis radies par to, ka mēs uh, paliekam tikai pie vīzijām. Kā jūs vērtējat uh, riskus un atalgojumu, vai tā ir uh, tāda tā kā motivēšanas iespēja, kas ir tajā slēgta, un kādas iespējas jūs redzat uh, NASA nākotnē? Manā skatījumā NASA ir simbols augstākajiem sasniegumiem pētniecībā un zinātnē. Lai arī pēdējā laikā uh, man rodas iespējas, ka jauni ceļi pavērs. Nu, īsti nevar zināt, kādu, pa kādu ceļu nāsa dosies tālāk. Situācija ir ļoti sarežģīta. Varbūt, ka pietrūkst kāda jauna motivācija. Varbūt, ka pietrūkst jauna simbola. Varbūt, ka vajadzētu ne tikai zinātni un pētniecību definēt uh, jaunā veidā, bet varbūt, ka vajadzētu jaunas sadarbības starp uh, NASA un Eiropas zinātniekiem aizsākt. Paldies! Tagad kolēģi Tikau. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Esiet laipni sveikts, Gordon kungs, Eiropas parlamentā. Es gribētu konstatēt, ka Eiropas parlamentā ir STO komiteja. Tajā strādā 13 deputāti. Un uh, ir arī priekšsēdētājs. STO komiteja izvērtē tos priekšlikumus, kādus zinātnes jomā uh, iesniedz eh, mums un eh, izsaka arī ieteikums tā, lai komitejas varētu arī savu viedokli formulēt. Tādēļ es gribētu zināt, vai varbūt, ka arī ASV ir eh, tāds, tāda līdzīga struktūra. Es arī redzēju, ka jūsu vadītā komiteja pievēršas savā kompetencijā arī iekšējai drošībai. Tādēļ es gribēju zināt no jums, eh, kādi pētniecības eh, projekti tiek eh, īstenoti kiberdrošības jomā. Domāju, ka nākotnē tas ir ļoti nozīmīgi, un mans pēdējais jautājums ir par sadarbību starptautiskās normēšanas uh, jomā. Es domāju, ka sadarbība ir uh, nākotnē iespējami ļoti laba. Par datu aizsardzības arī, ko gribēju jautāt, bet jūs jau atbildējāt uz šo jautājumu. Cavēlas kundze. Paldies. Laipni lūdzam godu un kungu mūsu komitejā. es eh, ļoti priecājos, ka esat šeit, un es redzu, ka tiešām ir pamats veiksmīgai sadarbībai starp mums. Divs jautājums gribēju pieminēt sakarā ar transatlantisko kās eh, sadarbības intensificēšanos. Gordona kunga apmeklējums, eh, protams, ir uz zināmi pamatiem. Parasti mums ir viesi, tad mums ir viedokļa apmaiņa, tad mums ir um, tādas labas apņemšanās, bet uh, beigās ar izpildījumu dažreiz mazliet pieklibo. Un tagad ar Godan kungu. Jau ir noteikti nākamie soļi konkrētas sadarbības projekta ietvaros pētniecības jomā. Tas ir pilotprojekts. projekts pie kā strādā gan kongress, gan mēs, attiecībā uz to, kā mēs varam šī projekta ietvaros ciešāk sadarboties. Vēl viens solis pēc Gordon kunga apmeklējuma ir paredzēts 16. novembrī. Dr. Holgren apmeklējums ir tad paredzēts. Viņš ir uh, Baltānām direktors pētniecības un tehnoloģiju jomā, viņš ir prezidenta Obamas padomnieks. Un tur ies runa arī par inovācijām un pētniecību ASV 16. novembrī. Tātad mums atkal būs šeit ASV pārstāvs mūsu komitejā. Ar to tad arī mēs turpināsim, tā sakot, aizsākto sarunā ar Gordon kungu. Bart Gordon kungs, jums vārds. Um, you, you... Jūs jautājāt par pētniecības koordinēšanu Eiropas Savienībā un ASV. Protams, ka tas viss ir balstīts lielākoties universitātēs, un tas nav saistīts ar federālo valdību. Es um, sezien biju Kembridžā. Vienā universitāte ir attiecības ar MRT. Protams, ka sadarbības notiek starp uh, universitātēm, ir arī nacionālie zinātnes fondi un arī pētniecības aģentūras. Protams, ka koordinācija nevienmēr ir uh, tādā līmenī, kā vajag. Um, pār oglekļa uztvēršanu un uzglabāšanu arī notiek sadarbība. Protams, ka ir daudz jāstrādā šajā jomā. Tas nav lēti. ASV un Polijā vēl kādu laiku būs pieejamas uh, ogles. Un ja mēs varētu uh, izstrādāt šo CCS veidu, tad mēs varētu no tā arī daudz ko iegūt. Mums, protams, būs arī kodola enerģija, atļauju izsniegs mūsu komiteja. Tas ir pretrunīgs jautājums, bet mums uh, uz šo jautājumu ir jāskatās no plašāka redzes loka. Mums šīs uh, stacijas ir jāpadara daudz lētākas un jāpadomā arī par uzglabāšanu. Es domāju, ka mēs visi varētu iegūt no tā, ka mēs varētu izmantot to visu vairākās valstīs. Runājot par ITOR, es gribu teikt, ka mēs šeit esam kopā ar draugiem. ASV daudz uzmanības pievērš pētniecībai un augstu to vērtē. Tā nu tas ir. Runājot par naftas noplūdi, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Kongresā piecas komitejas izskata šo jautājumu, kā rīkoties. Nākamajās nedēļās mēs sanāksim kopā, lai izstrādātu jaunu likumdošanu. Daļa no problēmas ir saistīta ne tikai ar procesu, Jāsaka, ka mūsu birokrāti neievēroja noteikumus. Viņi pārāk daudz pievērsās šai nozarei, mēs to atzīstam un notiks izmaiņas. Ir svarīgi ievērot starptautiskos standārtus. Pašlaik mēs uh, izskatām jautājumu, ka naftu varētu iegūt pie Kubas, un tam varētu būt ietekma arī uz mums. Tieši tāpēc nozīme ir starptautiskajiem standartiem attiecībā uz to, kā tiek veikti šie urpšanas darbi. Mums ir jāpasaka jebkuram uzņēmumam, kurš neievēros noteikumus veicot urbumus jūrā, tad mums jāsaka, ka jūs nevarēsiet tur darboties, un mums ir jāturas kopā. Runājot par pētniecību, divas trešdaļas pētniecību veids privātais sektors un vienu trešdaļu valsts sektors. Lielākā lielāko daļu pētniecības veids par valsts naudu. Privātie līdzekļi tiek arī izmantoti. Šeit ir runāts par kaut ko, kas balstīts uz risku. Nu, tad es virzīšos tālāk. NASA mums, protams, ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir ļoti grūti izlemt par NASA's nākotni. Buša prezidentūras gados NASAI tika piešķirta daudz lielāka misija nekā naudas, lai to mm, īstenotu. NASA ir 17 miljārdu dolāru budžets, bet tā ir ārkārtīgi daudz misiju, kas jāpaveic. Un tagad mēs gribam noskaidrot, kādas ir attiecības starp NASA un komerc sektoru, starp NASA un starptautiskajiem partneriem. Šeit tika minēts arī jautājums par šo misiju. Vai mēs dosimies uz asteroīdu vai uz mēnesi, ko tad mēs darīsim? Par STOA, par STOA. Mums nav līdzīgas komitejas. bet izmantojot uh, savu komiteju, mēs dodam atļauju un dažādiem pētījumiem. Mēs mēģinām izmantot attiecīgus resursus un atļaujam veikt pētījumus, kādi ir nepieciešami, runājot par kiberdrošību un kiberdrošības pētījumiem. Uh, Mēs arī piešķiram līdzekļus, ir jāievēro startautiskie standarti. Es ceru, ka mēs spēsim daudz ko paveikt sadarbības uzlabošanai šajās uh, jomās. Mums ir arī aģentūra kas saucas nacionālie standarti, un mēs uh, mēģinām paplašināt šīs aģentūras profilu, un arī citas valstis var nākt pie mums un sadarboties. Ir svarīgi noteikt kāds finansējuma daļa tiek atvēlēta investīcijām. Mums ir uh, jārada arī stimulēšanas pakets pētniecības veikšanai. Es domāju, ka šī ir tāda divpusēja pieeja. Vispirms mēs varam teikt, ka mēs esam radījuši tik un tik darbu vietas un tādas un tādas. Uh, produktus un tā tālāk. Un no otras puses mums ir daudz labāk jāsaprot, ka dolārus, ko mēs iegūstam vienā vietā, tad tas var nest mazāku peļņu, bet citā vietā iegūdot dolāru, tas var dot lielāku peļņu. Mums ir jāstrādā kopā ar nacionāliem zinātnes fondiem. Te jau tika minēts, ka doktors Holtrons ieradīsies. Viņš ir ļoti svarīga persona šajā pētniecības jomā. Viņš ir prezidenta padomnieks. Viņš ir karaliskās uh, asociācijas loceklis apvienotajā karalistē. Viņš arī pievēršas sadarbībai pašlaik. Mm, ir sarežģīts ekonomiskais stāvoklis visā pasaulē, bet viņš ar jums varēs apspriest vairākus jautājumus. Paldies! Uh, Gordon Kongs, uh, pārstāvplāts pārstāvis, sirsnīgs paldies par šo iespēju viedokļu apmaiņai. Man liekas, ka tas tā bija tāda tā kā uh, pirmā aptauja viedokļa apmaiņa, tas bija ļoti saistoši. Es ceru, ka tā nebūs pēdējā. Jau pirms ilgāka laika mēs teicām, ka mums jāskatās, kā mēs šo sadarbību varam nodrošināt un pārvērst tādā tā kā struktūrā, lai mēs arī ikdienā šo uh, sarunu varētu turpināt, ne tikai šad un tad. Paldies, ka bijāt šeit! Paldies, ka varējām ar jums diskutēt. Un līdz ar to noslēdzam šo darba kārtības punktu. Visu labu jums un labu veiksmīgu ceļu mājup.